Good morning, dear colleague. Labrīt, darbie kolēģi. Ļaujiet man atklāt sēdi. Mūsu priekšsēdētājs šodien nevar būt klāt, tāpēc es uh, vadīšu šā rīt sēdu un Kudrītskas kundze pēcpusdienā. Ja neviens neiebilst pret darbu kārtību, tad uzskatīsim to par pieņemtu. Diemžēl mums nav Hovārdu, uh, Dāņu, Maltiešu un Gēlu tūkojumu šodien. Lūdzu, paturiet prātā, ka 10.30 šodien būs balsojums, eh, eh, un tur jābalso par trim darbkārtības punktiem, tāpēc lūdzu nodrošiniet, ka jums ir elektroniskās balsošanas kartes. Un tad pirmais punkts, tas ir trešais punkts darbkārtībā, ir patiesībā viens no diviem priekšlikumiem, kas attiecas uz eh, datu aizsardzības ietvara reformu. Priekšlikums par personas datu apstrādi. Uh, un runa šeit ir par uh, personu aizsardzību. Sāksim ar komisijas priekšlikumu ietekmes novērtējumu prezentāciju, kuru prasīja uh, komiteja, ņemot vērā, ka uh, komisija bija izlēmusi uh, neveikt ietekmes novērtējumu, ko nosaka labāks likumdošanas principi. Marija Grunigala un uh, Viņas kolēģi ir no uh, firmas, kas uh, veic šo pētījumu. Viņas prezentēs šos uh, atzinumus un viņām vārds uz desmit minūtēm, un pēc tam uzklausīsim referents un ēnu referentus. Tā tad pirmkārt šīs kundzes lūdzu. Šitien ir tikai viena ausī. <laughs> Šitā konsola vispār. Oui, bonjour. Jā, labrīt. Labrīt. Eh, Marija Bruna Žel un eh, man kolēģi no Ernst Young, mēs eh, pārstāvām konsultāciju nodaļu un mums Eiropas parlaments lūdza sniegt atzinumu par ietekmi, kāda varētu būt komisijas piedāvātiem tekstam runājot par eh, jaunu pārvaldību un atbildību, runājot par personas datu apstrādi. Ernst Young eh, regulāri eh, uzstājas Eiropas institūcijās, un mēs esam arī veikuši 45.201 regulas eh, novērtējumu attiecībā uz eh, datu aizsardzību Eiropas institūcijās. Šis eh, novērtējums ir pieejams arī tieši saistē internetā un uh, mēs tātad izvērtējam to, kā šī regula varētu darboties, cik tā varētu būt efektīva datu aizsardzības jomā un arī um, esam novērtējuši to, Uh, kādi līdzekļi tiek veltīti Eiropas institūcijās datu aizsardzībai. Mēs esam izstrādājuši mūsu atzinumu, uh, balstoties uz komisijas priekšlikumu analīzi, arī ņemot vērā mūsu zināšanas par tagadējo sistēmu, un mums bija arī vairākas tikšanās ar uh, Eh, dažādiem pārstāvjiem, kas ir atbildīgi par datu aizsardzību un eh, runājot par tātad pārstāvjiem no dažādām institūcijām. Mēs eh, īpaši pievērsāmies trim tematiem. Ietekmes novērtējums, kāda ietekme būs jaunajam pārvaldības modelim attiecībā uz personas datu aizsardzību, šīs ietekmes finansiālais un cilvēku resursu novērtējums. Uh, Un uh, pēdējais punkts bija riski, kas varētu būt uh, saistīti ar decentralizēto datu aizsardzības sistēmu, ko piedāvā šis teksts. Tagad es ļaušu manai kolēģei stādīt jums priekšā galvenās ietekmes, ko mēs analizējam šajā tekstā. Bonjour à tous! Uh, labrīt visiem! Uh, Kā jau Marija teica, mēs sākām ar juridisko analīzi, analizējot ietekmi uz Eiropas institūcijām, kāda būs jaunajam pārvaldības modelim attiecībā uz personas datu apstrāti. Mums bija dažādas tikšanās, un mēs identificējām trīs galvenās ietekmes, kas ir saistīts ar šiem priekšlikumiem. Pirmkārt, datu apstrādātājiem uh, būs uh, lielāks darba apjoms un arī uh, varētu tikt zaudēta uh, efektivitāte darbā. Tātad, kas ir atbildīgi par datu apstrādi, viņiem ir jaunas uh, pilnvaras, kas viņiem tiek uzliktas. Um, un uh, datu aizsardzības uh, princips by design un by default uh, un uh, pienākums ziņot par uh, drošības trūkumiem. Priekšlikums arī uzliek papildus administratīvo slogu, kas ir saistīts uh, jau vispirms ar uh, atbildības principu, kas uh, liek dokumentēt visas darbības, runājot par datu aizsardzību, lai uh, pierādītu, ka ir ievērot visu noteikumu, un otrkārt arī ir jāveido apstrādes uh, Uh, darbību reģistrs. Un tie, kas uh, strādās ar personas datiem, viņiem būs jāiegūst īpaša apmācība. Atbildīgie par aizsardzību arī būs viņiem vairāk darba, viņiem būs jāveic uh, atbilstības kontrolas, kas izvērsīsies kā audit, kā revīzijas, un arī viņu uh, Eh, loma kā informētājiem būs stiprināta. Un pastāv arī risks, ka daļa no darba, eh, kas jādara tiem, kas strādā ar personas datiem, to veiks eh, par personas datu aizsardzību atbildīgie, piemēram, ieteikums novērtējumu veikšanu. Tālāk efektivitātes zudums datu aizsardzībā Tas būs saistīts ar to, ka uh, tiem cilvēkiem, kas strādā ar personas datu aizsardzību, trūkst uh, zināšanas un, uh, kā jau es teicu, tā, līdz ar to viņa uh, uzdevumi tad tiks nodot datu, personas datu aizsargiem. Un uh, varētu rasties arī grūtības uh, šiem cilvēkiem uh, Uh, pildīt savus pienākumus uh, attiecīgajā institūcijā, jo viņiem nebūs pietiekams zināšanas. Un uh, varbūt, ka viņiem tad būs vēlme pašiem dokumentēt personas datu darbības, un tā būtu darba dublēšana. Bet ir dažādi elementi, kas varētu to ierobežot. Pirmkārt, ir eh, svarīgi uzsvērt, ka atbildīgo par personas datiem un eh, datu aizsardzības aizsargu uh, darba apjoms tur. Uh, Tas ir saistīts ne tikai ar komisijas piedāvājumu, bet arī ar tagadējo kontekstu, jo aizvien vairāk tiek uh, lietot personas dati un līdz ar to ir vairāk risku institūcijām ar šo lietošanu. Un uh, šajā ziņā ir jānodrošina efektīvāka personas datu aizsardzība. Jaunais modelis droši vien tiks uh, izmantots galvenokārt uh, sākotnēji šajā pārejas uh, periodā, un mēs uh, lēšam, ka tas varētu būt gads vai divi uh, Tas būtu laiks, lai uh, cilvēki, kas strādā ar personas datiem un atbildīgi par personas datu aizsardzību, varētu iegūt apmācību, lai varētu ievērot visus noteikumus un izveidotu visus šīs te uh, procedūras instrumentus un modeļus, kas ir nepieciešami, lai varētu uh, tiem, kas strādā ar personas datiem un uh, Uh, personas datu aizsargiem uh, strādāt efektīvi. Tātad šajā pielāgošanas periodā um, būs šī pielāgošanās, un pēc tam tas varētu darboties veiksmīgāk. Ir skaidri arī jānodala katra pilnvaras, uh, kas katram ir jādara, ņemot vērā tekstā noteikto, piemēram, ir jāpieņem um, vietējie iekšējie noteikumi. Uh, Un uh, runājot par šo reģistru, to varētu uzticēt uh, atbildīgiem par personas datu apstrādi. Un, uh, jādomā arī to, kā labāk ieviest labāk praksi institūcijās. Un uh, institūcijās noteikti būs jāmaina arī darba kultūra. Uh, un eh, būs jāiesaist arī attiecīgā hierarhija un personas datu aizsargi. Un ņemot to visu vērā, mēs varam secināt, ka eh, zinām periodu, sākotnējo periodu šī ieteikuma būs eh, spēcīgāka, bet vēlāk tā mazināsies. Un otrkārt, mēs šo ieteikumi. Tātad novērtējām no budžeta un cilvēku resursu viedokļa, lai atgādinātu eh, tagadējā situācija attiecībā uz personas datu apstrādi Eiropas Savienības iestādēs eh, nodarbina apmēram 1400 cilvēkus. Tā ir eh, situācija pirms desmit gadiem. Un tā tad ir viens pārstāvis institūcijā, uh, katrā institūcijā un aģentūrās, kas ir 61, ir uh, atbildīgs par personas datu aizsardzību. Un, um, un pie komisijā, padomē, centrālajā bankā, ārējās darbības dienestā un parlamentā ir vēl šis viens cilvēks. Viss šis personāls uh, izmaksā apmēram 28 miljonus eiro. Uh, Tas, tās ir tikai um, personāla izmaksas. Šeit pat nav iekļautas uh, apmācības vai uh, programmatūra. Un šis finansējums ir uh, viena trešdaļa um, šiem uh, darbiniekiem, kas uh, strādā ar datiem, un viena trešdaļa atbildīgiem par personas datu aizsardzību. Tātad, ja mēs paraugāmies uz šī jaunā teksta ietekmi, uh, Eh, diskutējot ar atbildīgajām personām, mēs lēšām, ka ietekme uz darbas lodzi būs diezgan būtiska. Apmēram 40 līdz 50% pieaugums būs eh, tajā eh, laika apjomā, kas viņiem būs jāvēlta, lai veiktu savus darba pienākumus. Viņu palīgiem būs varbūt neliela, nedaudz mazāk šī ietekme. Uh, un uh, atbildīgie par datu apstrādi, tur varētu būt 20 līdz 30% vairāk laika nepieciešams, lai pildītu savus saistības pienākumus. Tātad šeit ir uh, tas izpausts eiro, vienkārši aprēķinot papildus laiku, kas tiks pavadīts ieviešot šos noteikumus. Bet šeit ir dažādas nianses. Uh, Šie datu aizsardzības eh, eh, pārstāvji, eh, viņi nevarēs vienkārši strādāt par 50% vairāk, tas būs noteikti vēl lielāks šis pieaugums, jo būs vajadzīgs papildus personāls viņu palīgiem un atbildīgiem par datu apstrādi, ņemot vērā to laiku, ko viņi tagad pavāda, ja tur uh, Eh, pievienos 10 vai 20 procentus, tam nebūs būtiska eh, ietekme. Piemērs eh, ir tāds, ka 80% no atbildīgiem par datu aizsardzību, aizsardzību pavada mazākā vienu dienu mēnesī šo uzdevumu pilnību, pildīšanai, līdz ar to viņi noteikti varēs arī nedaudz ilgāk pavadīt pildot šos pienākumus. Uh, Protams, ka šīs aplēses ir veiktas um, balstoties zināmām hipotēzēm, un viena no tām ir tā, ka uh, cilvēki uzreiz, protams, nemainīs savu darbību um, šajā sākotnējā periodā. Um, tāpēc būs šīs izmaksas, būs uh, tāds pielāgošanās laiks, un ir arī citi ārējie faktori, kurus minēja mana kolēģe, kas netiek uh, ņemt vērā šajā uh, novērtējumā. Pēdējais uh, punkts, ko skatījām mūsu pētījumā, ir saistīts ar risku, uh, kas varētu rasties, proti, ka nebūs vienota uh, datu apstrāde Eiropas institūcijās, jo ir piedāvāts decentralizēts modelis. Patiesībā priekšlikums ļauj uh, nozīmēt vairākus atbildīgos par datu apstrādi institūcijās, kā jau tas eh, arī ir iespējams tagadējā regulējumā. Tomēr šeit ir eh, tomēr lielāka autonomija kontrolieriem, eh, un šajā priekšlumā ir pan, mēģināts panākt viņu lielāku atbildību. Tas savukārt rada risku dataizsardzības pārstāvjiem saņemt informāciju par personas datu uh, apstrādi. Un uh, viņiem arī varētu būt uh, problēmas uh, pildīt savu, uh, savus pienākumus. Un nav vairs šī te iepriekšējās konsultācijas pienākuma. Mēs esam norādījuši vairākus aspektus, kas varētu uh, Uh, to mazināt, piemēram, skaidri nodalīt atbildību, tas ļautu DPO dot strateģisku lomu, samazināt viņu administratīvo slogu un atstāt lielāku, uh, vairāk laika tātad sniegt uh, konsultācijas un izstrādāt kopēju dokumentāciju, lai varētu pildīt savus pienākumus. Un varētu būt iekšējs lēmums, uh, par eh, dokumentu apritī un tādējādi varētu ierobežot decentralizācijas eh, ietekmi eh, uz veicamo darbu. Un visbeidzot, varam runāt arī par DPS strateģisku lomu. Un tur ir kontrols pienākums. Uh, un ir arī pilnvaras eh, piespriest eh, sankcijas, piemēram, revizijas laikā. Eh, tādējādi var arī ietekmēt institūciju praksi un panākt lielāku procedūru vienotību. DPS, tāpat kā DPO, var sniegt institūcijām instrumentus, dažādu dokumentāciju, kopējus modeļus, kas ļautu īstenot vienotā veidā un saskaņoti viņu pienākums. Paldies, paldies par jūsu uzmanību, esam jūsu rīcībā, ja ir jautājumi. Thank you very much for both of you. Paldies jums abām. Tagad došu vārdu uh, referētai Ernstas kundzei. Jā, sirsnīgs paldies. Uh, arī paldies par skaidrojumiem. Es domāju, ka tas tiešām bija ļoti vērtīgi uh, saņemt šo papildus informāciju. Liels prieks par to. Un tas ir uh, nepieciešams arī tāpēc, lai parādītu, ka šis jaunais pārvaldības modelis, uh, lai arī kā tas darbotos, tas ir vērsts uz augstāku personas datu aizsardzības līmeni, kā tas var stabilizēt arī uh, Uh, situāciju, un uh, tad varētu būt skaidrība lielāka, uh, kas, ka, par ko lemj. Tas tika jau norādīts, jā, tas maksās vairāk laika un ieguldījumu, un arī finansiāli tas būs dārgāk, un tas ir arī pareizi jo datu aizsardzības prasības jau arī ir pieaugušas, un mums ir lieliska datu aizsardzības paketi jāīsteno, un ar to mēs eh, šobrīd arī strādājam un to ieviešam. Paldies vēlreiz par to, un tā kā pasakos, nezinu, vai eh, kaut kad vēl pie tā tikšu, tāpēc uzreiz jau laicīgi gribētu sirsnīgi pateikties eh, visiem ēnreferentiem par sadarbību. Tas viss nebija nemaz tik vienkārši, to visu saskaņot, un es gribu arī piebilst, ka darbinieki no visām politiskajām grupām tiešām paveic milzīgu darbu. Šeit es runāju ne tikai par šo ziņojumu, bet es zinu, ka vienlaicīgi politisko grupu darbinieki strādā arī pie citiem jautājumiem, sēž tehniskajās sanāksmēs, un tad, kad mēs to nevaram izdarīt, tad jums tas ir jādara, tātad sirsnīgs paldies jums. Uh, To gribēju vienkārši pateikt, jo es zinu, ka tur uh, aiz tā viss slēpjas milzīgs darbs. Un uh, kas uh, Ernstas kundze saka priekšsēdētāji, mēs grozījums skatīsim vēlāk. Tagad varbūt ir jautājumi vai komentāri par šo ietekmes novērtējumu, un pēc tam skatīsim grozījumus. Varbūt jūs gribat kaut ko piebilst. Nē, nu tad man ir jautājums attiecībā uz izmaksām. Kā jūs to uh, uh novērtējāt, pēc kādiem kritērijiem? Paldies, Ernstas kundze. Mēs apkoposim jautājumus. Lauristīnas kundze, lūdzu. Man ir jautājums komisijai. Mēs visi zinām, ka DPO darbas lodze pieaugs. Uh, viņiem būs jaunas funkcijas un tā tālāk. Ko komisija dara vai kurš varētu kaut ko darīt, lai veicinātu uh, cilvēku izglītošanu un apmācīšanu cilvēkiem, kas gribētu kļūt par šiem datu aizsardzības uh, pārstāvjiem, jo šiem cilvēkiem ir jābūt pienācīgi apma apmācītiem, lai sasniegtu tos mērķus, kas ir ierakstīti šajā jaunajā likumdošanā. Uh, Paldies, vai vēl kāds grib uh, uzdot jautājumu? Nē, tad uh, lūdzu jums vārds, Brunžel un Pavel Kunze. Jā, tātad par uh, izmaksu aprēķināšanu pirms diviem gadiem mēs skaidri konstatējām, uh, kuri cilvēki šo darbu veic un cik daudz laika viņi velta uh, datu uh, aizsardzībai. Uh, Un tā bija tāda aptauja un bija diezgan laba atsaucība, un mēs varējām tad aplēst sveikt par šiem izdevumiem uh, institūcijās. Tad mēs nonācām pie šiem 28 miljoniem eiro. Uh, tie ir apmēram 200 uh, štata vietu ekvivalenti, pilnlaika štata vietas, un tas ir tas laiks, kas tiek velcīts šajai problemātikai. Uh, un 134 tūkstoši eiro ir tie, kas ir, tiek tērēt uz vienu darbinieku. Tie ir skaidri no komisijas. Maijā, jūnijā mums bija tikšanās, un mēs arī analizējām tekstus, precizējot tos papildus pienākumus, kas būs dažādiem cilvēkiem, un tad mēs aplēsām, ka papildus laiks uh, kas būs nepieciešams, būs 40 līdz 50 eh, procenti eh, šiem te um, datu aizsardzības pārstāvjiem un um, arī šiem atbildīgajiem uzraugiem būs lielāka darba slodze. Tātad es jums jau teicu, 2 līdz 3 miljoni vairāk datu aizsardzības pārstāvim un uh, 500 tūkstoši līdz 1 miljons eh, šiem te asistentiem, ja palīgiem, un 1 līdz 2 eh, kontrolieriem, šiem eh, atbildīgiem par datu apstrādi. Tā ir tā bruto ietekme. Tagad, protams, jāapzinās, ka tas, kas ir atbildīgs par datu apstrādi, mazākā vienu dienu mēnesī strādā pie šī jautājuma. Tātad, ja mēs pievienojam 10%, tās ir nepilns divas stundas mēnesī, tātad šis šī papildus slodze varētu tikt mierīgi iekļauta viņa ikdienā, un līdz ar to atbildīgajām par datu apstrādi šī ietekme nebūs tik liela. Tā pašā laikā datu aizsardzības pārstāvim vai pārzinim um, tādās aģentūrās kā Elizā, piemēram, um, šie cilvēki strādā tiešām pilnu darbu laiku, un viņiem uh, ir liela darbs lodze. Thank you very much. Well... Liels paldies jums abām. Man būs jāturpina, jo mums ir arī jāatvēl laiks uh, ziņot projektu izskatīšanai. Liels paldies jums abām par šo prezentāciju un par jūsu darbu. Un tagad došu atpakaļ vārdu Ērnstas kundzei un sāksim uh, diskusiju un skatīsim grozījumus. Jā, paldies. Uh, visas pateicības vārdus jau izteicu. Tagad par tām problēmām, ko šobrīd apspriežam. Es domāju, ka visas politiskās grupas ir diezgan uh, viensprāts, ka mums tiešām uh, tāda harmonizācija Eiropas Savienības institūcijās un organizācijās ir nepieciešama. Un uh, ka svarīgākais ir tas, ka mēs esam arī viensprāts par to, ka aģentūras eh, un eh, to visu nevar tā atstāt malā. Turmākajās dienās es nonākušu pie risinājuma, lai visu šo jomu uh, reglamentētu. Mums ir labi priekšlikumi saņemti, un tas mums ir ļoti svarīgs jautājums. Koordinēt uzraudzību tur arī būtu jauki uh, dzirdēt, eh, kādas ir politisko grupu domas. Šeit mēs par to izteicām priekšlikumus un arī kompromisi. Tie, manuprāt, ir saprātīgi, tie ir pareizajā virzienā. Par devīto pāntu esam saņēmuši svarīgu informāciju, pie tā strādājam, un iekšējie noteikumi tur mums bija priekšlikums to vispirms izņemt ārā un tad paraudzīties, ko padome vēlas. Un tad uh, arī um, uh, paraudzīsimies, kā strādāt tālāk. Tas pavisam īsi. Paldies, Ernstas kundze. Lauristīnas kundze, vai jūs gribētu izteikties? Nē. Tad uh, pārējie kolēģi. Linārs kundze, lūdzu. Liels paldies. Pavisam īsi tikai. Un liels paldies uh, vēlreiz Kornelī par atvērtajām debatēm un sadarbību pēdējās nedēļās. Uh, Šī reforma, esmu pilnīgi par to pārliecināta, tiešām ir nepieciešama. Pieņemot regulu, mēs varēsim pabeigt Eiropas datu aizsardzības reformu. Alde kā grupa ir apmierināta ar ziņojumu projektu, un mēs iesniedzām dažas grozījumus, lai stiprinātu komisijas priekšlikumu saskaņā ar referents viedokli. Kā Eiropas Unības institūcijas mums tiešām vajadzētu būt ļoti prasīgām, nosakot pašiem sev uh, standarts datu aizsardzībai. Mums vajadzētu arī uh, Eh, praksē ievies to, ko mēs sludinām. Tikai daži vārdi par eh, dažiem regulas specifiskiem aspektiem. Es pilnībā atbalstu zaļo un SNT priekšlikumu atjaunot vienotu režīmu visām Eiropas Savienības institūcijām, eh, aģentūrām un organizācijām. Un mums, protams, ir jānošķir administratīvie un operacionālie dati, bet tas būtu, manuprāt, jādara vienā likumdošanas ietvarā. Uh, radīt tādus atsevišķus režīmus, tas tikai sarežģīs sistēmu un radīs juridisko neskaidrību un papildus administratīvo slogu. Un noslēgumā ar prieku sadarbošos ar referentu un ēnu referentiem, turpināšu diskusijas, lai nonāktu pie vienota un spēcīga dokumenta un kopīgas pozīcijas. Paldies, Albrecht kungs, lūdzu. Lielas paldies. Arī no savas puses. Uh, Paldies liels referentei par šo smago darbu, strādājot pie kompromisa un jaunas uh, regulas Eiropas Savienības uh, institūcijām, aģentūrām, citām struktūrām. Un es domāju, ka tas ir labi, ka mums ir izdevies uh, panākt vienošanos gandrīz par visu. Ir vēl viens neatrisināts jautājums, kas, manuprāt, ir ļoti svarīgs un esmu nedaudz uh, neapmierināts, ka nevaram runāt ar tiem, kas nav apmierināti ar priekšlikumiem, jo, manuprāt, tā ir uh, problēma, kas pastāv tagadējā tiesiskajā regulējumā, proti, ka mums nav skaidra um, juridiskā pamata datu apstrādēji Eiropas Savienības misijās. Tas noteikti būtu nepieciešams, to vajadzētu šeit iekļaut Un tiesību sargājošajās iestādēs reālā problēma ir tāda, ka ir ļoti atšķirīgs noteikumu kopums katrai no šīm aģentūrām. Tad, kad mēs runājām par savietojamību un uh, vienlīdzīgiem standartiem arī 28 dalību valstu starpā, tad mums nevajadzētu uh, būt tā, ka mums ir atšķirīgi standarti uh, tiesības sargājošās iestādēs uh, dalību valstīs, un tāpēc ir tiešām nepieciešams, lai šis kompromiss tiktu pieņemts, iekļaujot arī aģentūras šajā noteikuma kopumā. Arī tāpēc, ka mans iespējas ir tāds, ka zināms uh, apstrādes aktivitātes uh, it kā nav leģitīmas, jo nav Eiropas likumdošanas, kas uh, atrunātu šādus datu apstrādes aktivitātes gadījumus un uh, procedūras, tāpēc mums arī ir jārada šī uh, juridiskā bāze mm, šādiem, šādām darbībām, un uh, es domāju, ka uh, esam jau gandrīz darbu pabeiguši, tagad būs jāuzklausa padomas viedoklis, un cerams, varēsim to visu noslēgt pēc iespējas drīzāk. Paldies, Alpreks kungs, vai vēl kāds kolēģis grib izteikties? Nē, tad. Uh, došu vārdu komisijai, ja viņi vēlas izteikties. Liels paldies, priekšsādātais kundze. Un vienkārši, lai atbildētu uz jautājumu, kas mums tika uzdots un uz kuru atbild netika sniegta, proti par eh, darbu ar uh, datu aizsardzības speciālistiem. Uh, Tātad šie cilvēki regulāri sadarbojas, mēs ar viņiem arī regulāri strādājam, skaidrojot uh, reformu. Ir arī 12. oktobrī paredzēta sanāksme uh, Londonā, uz kur mēs atkal dosimies uh, un izskaidrosim šīs reformas saturu. Mēs pieņemam zināšanai šo ietekmes uh, novērtē, bet mēs neuzskatām, ka šo datu aizsardzības speciālistu, jeb DPO darbas lodz tik būtiski pieaugs, jo, jā, viņiem, protams, būs jāsniedz konsultācijas, bet eh, ļoti reti viņi būs eh, iesaistīti ietekmes novērtējumā attiecībā uz datu aizsardzību, bet viņu eh, loma nedaudz mainīsies, bet es nedomāju, ka viņu kopīgais darba apjoms būtiski pieaugs. Uh, Un tagad par tiem aspektiem, kas tika pieminēti. Mēs eh, pieņemam zināšanai bāžas, kuras pauda virkne grupu par aptvērumu. Mēs eh, arī eh, pieņemam zināšanai, ka administratīvo un operacionālo datu nošķiršana KDP un uh, tieslietu un iekšlietu institūciju jomā uh, Eh, ir atzīmēta. Mēs redzam, ka ir atšķirīgas pozīcijas eh, dažām grupām, kas atbalsta īpašas noteikums operacionālajiem datiem, un dažas grupas tos gribēja pilnībā izslēgt, bet kas ir svarīgi no komisijas puses, un tas jau arī tika pieminēts, proti mēs nevēlamies, lai eh, vēl tālāk fragmentētos šie datorsardzības noteikumi. Uh, un tas ir mērķis, ko mums vajadzētu censties sasniegt. Kas attiec uz šiem te iekšējiem noteikumiem, mēs arī pieņemam zināšanai šīs komitejas pozīciju. Mēs gribētu tiešām uzsvērt um, šo te delikāto jautājumu, kas mums ir jārisina, strādājuši pie šiem noteikumiem. Protams, ka te ir runa par uh, datu subjektu tiesību aizsardzību. Tas, protams, ir ļoti delikāts jautājums, bet mēs gribētu vēlreiz uzsvērt, ka Eiropas Savienības institūcijas un struktūras nevar uh, uh pieņemt likumdošanu pār datu subjektu tiesību ierobežošanu, kā to ir darījuši dalībvalstis. Šīs te institūcijas uh, nevar pieņemt likumdošanas aktus attiecībā uz uh, aģentūram. Tātad uh, šeit būs ļoti īs uh, pārējais periods līdz 2018. gada maijam. Situācija ir sarežģīta. Un likumdošanas akti par šīm te 57 uh, Eiropas institūcijām, struktūrām un aģentūrām, tas aizņems daudz laika. Tātad šajā kontekstā mēs, kā jau teicām iepriekš, pieņemam zināšanēku padomas pozīciju par šiem te iekšējiem noteikumiem, kas eh, ievieš papildus eh, drošības klauzulas, lai eh, nodrošinātu Eiropas cilvēktiesību tiesas un kopienu tiesas uh, pieņemto noteikumu izpildi. I I es domāju, ka ar to arī uh, beigšu. Manuprāt, uh, atbildēju uz jautājumu. Paldies, priekšsēdētais kundze. Uh, Paldies! Es uh, nebiju īsti pārliecināta, vai Koracas bildes kundze gribēja runāt tagad vai par nākamo. Nē, tad tagad došu vārdu atkal uh, referentē Ernstas kundzei lūdzu. Jā, nozēkots. Jā, pavisam īsi. Vēl atsaucoties uz komisiju, kas attiec uz aptvērumu. Uh, Jā, tur tiešām ir runa par harmonizāciju tādā plašākā izpratnē, un es domāju, ka tas arī būtu vērtīgi, ja visās jomās to varētu paplašināt. Pie tā mēs arī strādājam un ceram nonākt pie kopīga priekšlikuma. Kas attiec iekšējiem noteikumiem, tur es esmu pilnīgi pragmātiski noskaņoti, noskaņota. Un nu, parādzīsimies, kur tad tie vispār būs nepieciešami un kā tas izvērtīsies, un pēc tam tad uh, to var arī detalizētāk uh, izvērtēt attiecībā uz konkrētajiem pāntiem. Un, kā jau teicu, mēs tos tagad izņēmām ārā, lai par to varētu runāt. Un arī tur vēl tomēr nav viss līdz galam pabeigts. Mēs ļoti pragmatiski uz to raugāmies. Pie tas arī viss. Thank you. Thank you for all for Paldies. Paldies par darbu. Balsošana par šo ziņojumu būs 12. oktobrī mūsu komitejā. Ejam uzreiz tālāk pie otra priekšlikuma par, priva, par e-privātumu un elektronisko sakaru jomu. Izskatīsim iesniegtos grozījumus. Vispirms došu vārdu referentei Lauristīnas kundzei. Paldies, kolēģi! Man prieks teikt, ka mēs esam noslēdzošajā fāzē darbā pie šī ļoti svarīgā jautājuma. Laika grafiks veidots tā, ka 12. oktobrī kopā ar iepriekšējo ziņojumu būs balsojums Libe komitejā. Tā kā tiešām esam datu aizsardzības reformas noslēgumā. Divas ēnu referents sanāksmes ir paredzētas nākamnedēļ Strasbūrā, otrdien un trešdien jo mums vēl divi panti nav izskatīti. Desmitais pants saistībā ar informāciju un signāliem datu subjektam, un 11. pāns par ierobežojumiem attiecībā uz dalību valstīm. Par pārējiem mēs esam jau diskutējuši jautājumiem, ir dažas lietas, kas vēl ir jāpieslīpē. Mums vēl debats turpinās par dažiem citiem pāntiem, vēl par apsvērumiem skatīsim, bet esam pārliecināti, ka pēc darba Strasbūrā būsim gatavi balsot. Paldies ēnu referentiem, bijusi ļoti aktīva līdzdalība ar grozījumiem, ar dažādiem priekšlikumiem. tāds, pirmkārt jau no komisijas bija ļoti labs sākotnējais priekšlikums, labā kvalitātē, bet mēs izmantojām šo iespēju, lai padarītu varbūt to vietām mazliet elastīgāku, citur varbūt precizētu. 29. pānta darba grupa piedalījās diskusijās un arī Eiropas datu aizsardzības uzraugs Mums bija vairāk kā 140 dažādas sanāksmes ar interesētajām pusēm. Kopā ar Boniju kungu organizējam arī apaļā galda diskusijas, lai eh, būtu pārliecināti, ka esam ņēmuši vērā visu, kas eh, varētu būt saistīts ar šādu veidu likumdošanu. Saņēmām ap 800 grozījumiem, tā kā darba apjoms bija Ļoti liels paldies mūsu asistentiem, juridiskajam dienestam, kas veica šo darbu, saskaroties ar ļoti nopietnu laika spiedienu. Tagad pie grozījumu satura un diskusijām. Ir daži strīdīgi jautājumi. Galvenās diskusijas, manuprāt, joprojām ir saistīts ar metadatu apstrādes jautājumu. Šeit mums ir atšķirīga pieeja salīdzinājumā ar GDPR, kur var kā pamatojumu izmantot leģitīmas intereses personas datu apstrādēji. Bet konfidencialitātes jautājums privātuma jautājums komisijas prātu, mēs piekrītam, nu tur nevar būt šādas plašas intereses. Tur ir nepieciešams skaidri definēt, kuros gadījumos ir atļauta datu apstrāde saistībā ar starppersonu saziņu. Un mums līdz ar to ir nepieciešams atrast pareizo līdzsvaru. vēl turpinās diskusijas saistībā ar aprīkojumu, ar kukīšiem, sīkdatnēm. ir vēl arī, arī jautājums par izsekojamību bezsaistē, offline tracking. Tad eh, to mēs vēl skatām. Es jau sacīju, ka centīsimies elastīgāku pieeju veidot saistībā ar iespējām datu subjektam, klientam, respektīvi veikt informētu izvēli. Tad, kad ir runa par to, kādas lietas cilvēks vēlas savā ierīcē, lai šīs izvēles būtu viegli saprotamas vai ir vēlas pilnu aizsardzību. Mēs strādāsim pie desmitā panta, lai nonāktu pie elastīgākas pieejas. Un tā bija arī viena no tām lietām, par kuru visvairāk bija uztraukušies eh, cilvēki, tad, kad mēs apspriedāmies. Mēs cenšamies atrast visu uh, to labāko formulējumu, tas bieži vien ir sarežģīti izdarāms. Tad vēl ir problēma ar datu fabrikāciju. Tas īsti nav atkarīgs gan no mums, tas izrietēs no trialoga noslēguma. Tad jau redzēsim beigās, kāda būs situācija. Bija gan viens jautājums, kas man ir ļoti tuvs saistībā ar bērniem. Es būtu ļoti gribējis, lai likumdošanas aktā tas būtu iekļauts, un man žēl, ka juridiskai padomdevēji neatrada veidi, veidu, kā iekļaut to juridiski korektā veidā. Mums ir jānāk ar skaidru priekšlikumu komisijai par īpašu likumdošanu bērnu aizsardzībai digitālajā vidē, jo tas ir ļoti svarīgs jautājums un tur ir nepieciešams speciāls regulējums. Tas varētu būt viens no nākamajiem soļiem, lai ietu vēl tālāk cilvēku pamatiesību aizsardzībai, tīpaši attiecībā uz bērnu tiesību aizsardzību digitālajā vidē. Paldies vēlreiz visiem grozījumu iesniedzējiem, visiem, kuriem šie jautājumi bija tuvi Mēs izjūtam lielu spiedienu no daudziem iesaistītajiem, no nozares puses, no klientu puses, no iestāžu puses. Mēs vēlamies arī drošību cilvēkiem, klientiem, pārliecību, ka viņu saziņas saturs netiks ļaunprātīgi izmantots komerc nolūkā un vienlaicīgi neliekot šķēršļus Um, liela data ekonomikas attīstībai. Man prieks, ka visa mūsu grupa, visi ēnu referenti ir labi un daudz strādājuši, lai atrastu risinājumus un pabeigtu darbu. Paldies! Paldies! Tālāk ēnu referenti. Bonīkungs pirmais, lūdzu. Okay, thank you very much. Jā, paldies. All, I... <clears throat> Vispirms vēlos pateikties Marijo Lauristīnai par viņas veikto darbu, par sadarbību un arī par kopīgu darbu apaļā galda diskusijās, lai labāk saprastu šo jautājumu. Vēlos uzsvērt, ka šis dosie ir ļoti sarežģīts. Mums ir daudz problēmu, daudz strīdīgu vietu. Nav viegli nonākt pie līdzsvarota risinājuma. Manuprāt, ir arī vairāki jautājumi, kas izriet no mūsu situācijas, ka mēs vēl neesam GDPR regulu īstenojuši. Mēs līdz nezinām, kā tā darbosies. Līdz ar to vislabāk būtu vispirms šo vispārējo datu aizsardzības regulu īstenot un tad strādāt pie privātuma. Tālāk, kas vēl ir svarīgi? Manuprāt, ir nepieciešams atrast daudz līdzsvarotāku risinājumu salīdzinot ar to, kurus ir prezentējusi komisija. Un atklāti runājot, manuprāt, salīdzinot ar iesniegto ziņojuma projektu. Mums tagad ir nepieciešams koncentrēties uz šiem strīdīgajiem jautājumiem, tāpēc paldies, ka saorganizējāt divas ēnu referents sanāksmes nākamnedēļ. Cerukārt, svarīgi ir tas, lai būtu e-privātuma regula lai būtu iespējama datu tālākā apstrāde. Es saprotu, ka ir daudz problēmu saistībā ar uh, leģitīmu interešu definēšanu, bet mums ir jāsaprot, ka atsevišķos gadījumos, atsevišķās situācijās būs ļoti svarīgi, lai būtu šī iespēja tālāk apstrādāt šos datus. Mēs galvenokārt runājam par metadatiem jo tas ir ļoti svarīgs e, faktors attīstībā. Tas ir svarīgi lietotājiem. Mums ir jāsaprot, cik tas ir svarīgi. Un es uzstāju uz to, lai šī joma tiktu atvērta datu apstrādēji. Tālāk, kas vēl ir svarīgi, to mēs arī apspriedām iepriekšējā sanāksmē, ir jautājums saistībā ar drošību varbūt ne drošību valsts drošības līmenī, bet drošību mums kā lietotājiem. Tāpēc mums ir jāapsver un jādiskutē par to, kā operatoru vārdā trešās puses varētu strādāt pie drošības uzlabošanas, un, ja es pareizi saprotu, mēs esam atvēruši to, šo jautājumu tieši šādā kontekstā. Sestais. Kas vēl ir svarīgi? Atrast līdzsvarotu risinājumu starp mūsu, kā lietotāja interesēm un pamatiesībām un nodrošināt e, privātuma aizsardzību, un no otras puses ļauj, ļaut attīstīties daudziem biznesa veidiem, kas arī mums ir svarīgi. Mēs nerunājam tikai par eh, slogu biznesam, bet arī par to, kā ir jābūt iespējai turpināt uzņēmē darbību. Lai nebūtu situācija, ka kāds izņē, izlēma nesniegt piekrišanu, tad neskaroties uz to, cilvēkam būs pilna piekļuva visiem pakalpojumiem. Par to ir jādiskutē. Tas ir viens no svarīgākajiem jautājumiem. Septītkārt, kas vēl ir svarīgi? Saistībā ar trešajām pusēm un sīkdatnēm. Es saprotu daudzas problēmas saistībā ar reklāmu un tā tālāk, bet no otras puses mums ir nepieciešams analizēt un aizsargāt mazos publicētājus, izdevējus. Nevis diskriminēt viņus, radot situāciju, kurā vienīgā iespēja viņiem būtu rīkoties tikai ar lielo kompāniju starpniecību, spiestā kārtā izmantojot viņu tehniskos risinājumus. Es domāju, ka mums ir jāņem vērā šāda iespēja un jāaizsargā šo biznesu intereses. Tas ir svarīgi arī saistībā ar piekļuvi informācijai, tīpaši mēs runājam par vietējām vadītī. Astotkārt, runājot par apstrādi, par līdzsvarot uzņēmē darbību, par biznesa modeļiem un lai tie netiktu likvidēti. Es runāju par līdzsvarotu risinājumu atrašanu starp pilnu aizsardzību saskaņā ar GDPR personas datiem un konfidencialitāti, kas ir svarīgākais jautājums, kas tiktu pielāgots realitātei. Tātad konfidencialitāte no vienas puses, bet daudz vairāk izvēles iespējas, no kurām lietotāji varētu izvēlēties. Mariju jau par to runāja, un mums ir nepieciešams turpināt šo diskusiju Es nezinu, kādi kompromisi tiks ierosināti desmitajam pāntam, bet es atzinīgi vērtēju e, šo vēlmi būt elastīgiem. Un pēdējā lieta. Ir vēl daudz neatbildētu jautājumu. Tāpēc nākamnedēļ mm, mums ir jāskatās, vai mēs esam gatavi pabeigt darbu pie šī dosieja vai arī mums vajadzēs vēl papildus dienas diskusijām. Es nesaku, mums ir jāatliek, es esmu gatavs strādāt kaut vai visu Strasbūras nedēļu pie šiem jautājumiem, bet es domāju, ka mums visiem partneriem jābūt skaidram uh, skatījumam uz gala versiju šim dosijai. Un no otras puses mums ir arī jāsaglabā konsekvence starp pantiem, jo mēs apspriežam pantu pa pantam un šo saikni ar apsvērumiem. Paldies! Paldies, Bonīkungs! Koraca Bildkundze jautāja, uh, lūdzu, jā, es atvainojos, man arī jādodas uz IMCO balsojumu, un es esmu ēnu referents. Jā, protams, jums uh, vārds pirmajam Daltonu kungam, tātad pēc tam Koraca Bildu kundzi. Viņiem abiem jādodas uz balsojumu e, IMKO komitejā. Jā, paldies pavisam īsi. Paldies Lauristīnas kundzei un viņas komandai par līdz šim paveikto darbu. Darba apjoms ir tiešām liels, un to mēs arī atzīstam un novērtējam. Piekrītu Bonī kungam it īpaši at, attiecībā uz apstrādi, bet vēlos kliedēt mītu, ka mēs pazemināsim standartus eh, patērētājiem. Tā tas vienkārši nav. Tas, kas šobrīd ir ierosināts, ir striktākais, eh, kas jebkad ir ticis ierosināts pie, eh, piekrišanas de, definīcija, salīdzinot ar iepriekšējo, ir daudz stingrāka. Un šobrīd tiks ir iesaistītas jomas, kas pat nespēja iedomāties, ka viņi tiks iekļaut, sākot no finanšu sektora līdz um, arī dalīšanās vai kopīgas lietošanas uh, nozarēm. Nesmu nekad dzirdējis, ka kāds sūdzētos uh, no maniem vēlētājiem ka viņu datu tiek apstrādāti e, uzņēmumos. Komisija vairāk kārtī norādījusi, ka tad, kad tika uzdoti konkrēti jautājumi, cilvēki saka, ka viņi vēlas augstus standartus e, privātumam savā saziņā, bet e, viņi, cilvēku rīcība liecina pre, pretējo. Cilvēki 300 miljonu lieto Facebook, Deezer, Uber, Un ne jau atskan sūdzības, ka cilvēki pārāk daudz to lieto, un šeit mēs dzirdam, ka nepietiekams Eiropiešu skaits to dara. Vai kāds kādreiz ir teicis komisijai, ka viņiem ir problēmas ar pakalpojumu sniedzēju piekļuvi viņiem, viņu telefoniem, lai nu, nodrošinātu, ka tie netiek uzlausti? Uh, Vai kāds ir paudis bažas, ka viņi nevēlas, lai dokumentu dalīšanas pakalpojumi uzglabātu datus eh, uz to brīdi, kas viņiem ir eh, nepieciešams, lai sniegtu pakalpojumu? Vai eh, spēļu spēlētāji sūdzējušies ir par to, ka kāds uzrauga viņu saziņu spēles laikā? lai nodrošinātu viņu drošību? Nē. Es domāju, ka mums ir jānodrošina augsts līmenis aizsardzībai, bet lielākā daļa cilvēku nevēlas, lai bezmaksas pakalpojumi pazustu. Tas nebūtu pareizi. Tas e, neaizsargātu vistrūcīgākos. Ir nepieciešams sniegt e, pakalpojumus, un šobrīd Lībe to ierosina daudz eh, tālāk nekā komisija to ir paredzējusi. Pamatiesības ir svarīgas, bet eh, tās nav absolūtas. Tiesības uz aizsardzību citiem lietotājiem. Mums ir nepieciešams līdzsvarots, samērīgs risinājums un nepieciešams risinājums. Es eh, došos projām, jo man ir jā. Ja balso citā komitejā. Mēs turpināsim debats ēnu e, referents sanāksmē, un mūsu pozīcija nav mainījusies. Korāca uh, Bild kundze nākošā. Paldies, uh, kolēģi, par jūsu izpratni un elastību. Uh, šajā ļoti svarīgajā jautājumā es teikšos īsi. Vēlreiz gribu atgādināt, cik svarīgs ir privātums un datu aizsardzība. Un tās ir vienas no pamatiesībām. Es gribētu atbalstīt uh, Maikla Bonī, nu pat uh, teikto. Šodien mēs cenšamies panākt līdzsvarotu pieeju, nodrošinot juridisko noteiktību, lai nākotnē derētu šis regulējums un lai mēs saprastu, cik tālajošas sekas un ietekme šim regulējumam būs uz visiem pilsoņiem, ne tikai uz uh, lielu uzņēmumu reklāmdošanu. Man ir grozījums attiecībā uz uh, bērniem. Un, uh, par to gribu ļoti pateikties arī mm, referentam. Es domāju, ka mēs varēsim par to visi vienoties. Un, uh, saistībā ar vispārējo datu aizsardzības regulu mēs palaidām garām iespēju, bet šajā gadījumā mēs nedrīkstam palaist garām šo iespēju attiecībā uz bērniem, tātad reklāmdošanu, profilēšanu un tā tālāk. Es domāju, ka ir ļoti būtiska konsekvences problēma ar um, vispārējo datu aizsardzības problēmu pro, mm, regulu. Ir uh, daudz dažādas nevalstiskās organizācijas, vecāku skolas organizācijas, kas cenšas saprast, kā lai ievieš uh, GDPR, tātad šo vispārējo datu aizsardzības regulu. Un es uh, tik tiešām nesaskatu kā, un tāpēc es arī iesniedzu šo datumu par stāšanos spēkā, kā mēs eh, šo slogu varam mazināt. Es te nerunāju par lielajiem uh, high-tech uzņēmumiem, bet par visu pilsonisko sabiedrību, kurai ir jāpielāgojas, un viņi prasa vadlīnijas no komisijas. Un tas tieši tas arī notiek. Un mēs tagad viņiem uzgrūžam vēl vienu regulu, kur šobrīd eh, cilvēki nesaskata šo skaidrību, konsekvenci un arī, kā Maikls teica, uh, Eh, šīs leģitīmās intereses un piekrišana, kas atšķiras eh, tātad vispārējā datu aizsardzības regulā un šajā. Vakar es tikos ar eh, ietvaru organizāciju, kas nodarbojas ar līdzekļu piesaistīšanu nevalstiskām organizācijām, un viņi bija ļoti satraukti. Viņi teica, pirmām kārtām viņi nesaprot šo mm, regulu, otram kārtām viņi saka, tas ļoti ierobežo viņu iespējas piesaistīt līdzekļus. Mēs runājam par sarkano krustu, par, teiksim, līdzekļu vākšanu bērniem Sīrijā. Uh, Mēs te nerunājam par eh, high-tech uzņēmiem, kā es teicu. Un vēl, Maikla, minēts ļoti svarīgs jautājums, un tas ir eh, masu mēdīju eh, plurālisms. Mēs arvien vairāk dzīvojam pasaulē, kur uh, mazi, mazi saziņas līdzekļi burtiski izdzīvo no reklāmas, un Tātad viņiem tas ir tāds dzīvības un nāves jautājums daudziem no šiem uzņēmiem. Tātad mēs ierobežotu tādā gadījumā uh, saziņas līdzekļu uh, izdzīvošanu. Jādomā arī par pilsoņiem, kuri grib izvēles brīvību, kuri grib uh, to baudīt, un mums ir jāļauj iespēja viņiem to darīt šajā datu vadītajā ekonomikā radīt jaunus, inovatīvus modeļus uh, no mazām nevalstiskām organizācijām, maziem uh, saziņas līdzekļiem, tātad šīm reklāmas iespējām. Tāpēc ceru, ka varēsiet atbalstīt arī manus uh, grozījumus par sīkdatnēm. Jautājums ir tāds, vai mēs to apcāsim Google un Facebook rokās, Vai viņi spēs sniegt šos brīvos pakalpojumus attiecībā uz šo mērķorientēto reklamēšanu? Ceru, ka mums būs vēl padziļinātāks diskusijas eh, par eh, sekām. Un mēs eh, izstrādēsim regulu, kas ir īstenojama un kas dos labumu visiem mūsu sabiedrībā. Paldies! Intveldes kundze nākošā. Paldies priekšsādātāji. Es pieņemu, ka nākamreiz liberāļiem visiem tad, kad viņiem ir dota iespēja runāt un viņi dodas tālāk, tad, tad beidzot visi pārējie varēs runāt. Jūs ziniet, kāds ir eh, noteikums, saka Intuāts kundze, man tāpēc nepatīk šīs privilēģijas, ko jūs piešķirat vienai vai citai grupai, ka cita var izteikties un dot balsu balsot. Labi, es tagad runāšu, saka Intuāts kundze, ja drīkst. Šeit nav jautājums par grupām, saka priekšsēdētāji, un man tas ir jāpasaka. Jautājums ir tāds, ja kādam ir jādoties, jādodas balsot tieši tajā pašā laikā par tieši to pašu dosie citā komitejā, tad dosim viņiem iespēju izteikties vispirms, un es nedomāju, ka tas jau kādā veidā atņem kaut ko jums. Intvelds kundze, jums, jums vārds. Well, thank you. It seems to be very eh, Šķiet eh, ļoti grūti šajā dosē pateikt kaut ko par privātumu aizsardzību, par datu konfidencialitāti. Uh, saziņā, lai to uzreiz nenosauktu par tādu kā pret biznesa orientētu nostāju. Jāsaka pirmām kārtām, es ļoti lielā mērā atbalstu referentes uh, pieeju, uzskatu, ka ēnu referentu sanāksmēs tika panāks labs progress, mm, līdz šim viss ir bijis konstruktīvi un šķiet esam raduši vienošanos par praktiski visiem punktiem. Gribētu teikt dažus vārdus par kontekstu, kurā tas viss uh, ieskicējas. Uh, šim lobby un, un, un vispārējais noskaņojums. Mm, Visi ir brīvi, katrs var izteikt savu viedokli, mēs uh, drīkstam runāt ar jebkuru, mēs cenšamies uzklausīt visus viedokļus, cenšamies ņemt vērā visu interesēto pušu intereses, bet mani nedaudz uh, nogurdina dažu uzņēmumu ārkārtīgi agresīvā lobēšana kas eh, kliedz par eh, preses eh, brīvību, ka tā ir apdraudēta un tas būs uzņēmē darbības gals Eiropā un tā tālāk. Muļķības. Tas vienkārši tā nav. Pirmkārtā pastāv jau e-privātuma direktīva. Mēs nesākam te no nulles. Tas nav tā, ka mēs pēkšņi uh, tagad aizslaucīsim prom visu biznesa darbību šai jomā. Un otram kārtām vienmēr uzsver, ka jebkurš biznesa modelis, kurš balstās uz tādu lietu darīšanu, ko cilvēki negrib, ka tas notiek, tad tas nav biznesa modelis. Ja viņi saka, ka mēs varam veikt savu uzņēmēju darbību, ja mums nav nepieciešama patērētāja piekrišana, tad, nu, kas tas par biznesu, kas tā par uzņēmēju darbību, jo piekrišana ir jautājums par to, ko cilvēki grib. Ja cilvēki nedod piekrišanu, tad viņi to nevēlas. Tā tad uzņēmumam teikt, es varu tikai darboties, ja varu darīt to pret patērētāju gribu, neņemot vērā viņu gribu, nu tad tā nav normāla darbība patērētāji nav kaut kāds eh, slaucams eh, govis. Eh. Te ir runa par fundamentālo tiesību ievērošanu. Mēs to neesam izdomājuši, lai aizsargātu uzņēmumus, un te nav kaut kāda tirzniecība iespējama. Ar datu aizsardzību ir jānosaka limitus, un visam ir jānotiek šajos limitos. Vēl viena lieta. Viens termins, kas tiek izmantots daudz arī šeit, un uh, arī Marija Koraca Bild to teica par brīviem pakalpojumiem. Brīvu pakalpojumu nepastāv. Tas ir alternatīvs fakts. Tātad šāda termina izmantošana. Nav brīvu pakalpojumu. Mēs maksājam ar saviem datiem. Mēs maksājam ar savu personīgo informāciju. Tātad tas nav par brīvu, tāpēc eh, beigsim lietot šo terminu. Jo tas vienkārši ir nepareizi. Tālāk. Uh, Pastāv arī riski. Te mēs nerunājam tikai par tiesībām uz privātu. Šobrīd ASV notiek eh, izmeklēšana par to, kā cilvēki no Krievijas ir pirkuši reklāmas, lai tā tad vērstu tās uz uh, uh, cilvēkiem Amerikā Facebook eh, ilgi noliedza, ka tur ir bijusi jebkāda ietekme caur šīm reklāmām uz vēlēšanu kampaņu ASV, bet saikne ir, mēs nezinām vēl tieši kāda, bet ir. Tas nozīmē, mums jābūt ļoti uzmanīgiem, tam ir ietekme arī tad uz demokrātiju. Tāpēc mums ir jebkurš iemesls ļoti uzmanīgi apsvērt, cik daudz aizsardzības mēs eh, piešķirsim ne tikai eh, pilsoņi, ne tikai patērētājiem, bet arī pilsoņiem, atgriežoties pie šiem nebrīvajiem pakalpojumiem. Tad varbūt domāsim par šīm teksta daļām, par personīgiem datiem un uh, personu pakalpojumiem. Varbūt tas liks tad datu kompānijām būt nedaudz ierobežotākām. Tātad tas varbūt ierobežos nedaudz viņu apetīti pēc personu datiem. Protams, personas dati tiek izmantoti dažādiem mērķiem. Mēs uh, esam savus datus devuši konkrētiem iemesliem, bet ne vairāk kā tam, ne vairāk kā nepieciešams. Ja jūs pērkat avīzi kioskā, jūs maksājat ar naudu, jūs saņemat avīzi, kāpēc uh, vajadzētu aizpildīt uh, vesels formulārs? teiksim, tad, kad jūs parakstaties uz avīzi internetā, tas ir pilnīgi nesaistīti, nevajadzīgi tam, lai jūs varētu lasīt avīzi tā, tad viņi prasa daudz vairāk nekā nepieciešams. Ir jābūt veidam, kā noteikt, cik daudz un kāda data nepieciešama pakalpojumu sniegšanai. Es piekrītu Maiklam Bonīm, mums nevajadzētu paredzēt, ka viss būs pa brīvu, neko nedodot. Protams, vienmēr pastāv šis eh, es tev tu man, bet eh, ir jānosaka, cik daudz datu tik tiešām ir nepieciešama, lai nodrošinātu pakalpojumu sniegšanu. Un otrām kārtām varbūt jāapsver iespēja runāt par personas datu vērtību naudā. Tā tad ir jābūt ārkārtīgi uzmanīgiem, izmantojot informāciju citiem nolūkiem. Mēs šobrīd eh, runājam pat ne tik daudz par personas datiem, bet kā par eh, saziņu starp cilvēkiem, kurai vajadzētu būt konfidenciālai. Cilvēki, man liekas, pat īpaši neapzinas, cik nekonfidenciāla ir viņu saziņa. Un visbeidzot, mm, Anna-Marija Koraca Bilt, man liekas, nevilšas pateica, ka tas ļoti labi uzsver problēmu. Viņa teica, ka viņa runājas ar cilvēkiem, kuri ir ļoti, ļoti satraukti, un viņi nesaprot. Nu, varbūt šīs divas lietas ir saistītas, jo daudz bāžas pazudīs, ja mēs paskaidrosim, par ko tad ir runa. Jo pastāv daudzi mīti un nepamatotas bailes. Ir jābūt skaidrībai par to, ko mēs šeit darām, un mēs šeit aizsargājam eh, saskarsmi, komunikāciju, konfidencialitāti mūsu pilsoņu vārdā. Paldies! Paldies! Man jālūdz eh, kolēģis izteikties eh, īsāk Es zinu, ka tēma ir ļoti svarīga, debats ir ļoti būtisks, bet saprotat, ka nu, tā neesmu es, eh, kas ir izstrādājis darba kārtību. 10.30 eh, mums būs jāsāk balsošana. Ernsts Kundze. Uh, jā, vielen dank. Um... Jā, paldies. Sākumā vēlētos pateikties referentei, kuras politiskā nostāja un pieeja šim dosjē ir mums pieņemama ņemot vērā, cik atšķirīgas ir e, nostājas starp grupām, ceru, ka nonāksim pie laba gala rezultāta. Katrā ziņā darīsim visu, lai turpinātu e, līdzinējo darbu. Paklausoties šo diskusiju, tas man atgādina laiku diezgan sen atpakaļ, kad mēs uh, sacījām, ka datu aizsardzība nav nemaz tik nepieciešama. Uh, Es domāju, ka mēs esam diskusijās jau pavirzījušies ievērojami tālāk par leģitīmajām interesēm, ko prasa nozare. Par to tiek atgādināts atkal un atkal. Es domāju, ka mums ir jāapzinās, ka runa ir par kontrolas zaudējumu pār personīgiem datiem. Tieši tāpēc mēs vispār izsinām šo jautājumu. Runa ir par saziņas, komunikācijas drošību. Un ir ļoti daudz informācijas un publikāciju mēdījos, ka tur tiešām ir problēma, un uz to mums jākoncentrējas, privātums ir jāaizsargā. Tas ir galvenais, un uz to arī vajadzētu koncentrēties, un visiem būtu jābūt interesētiem šī jautājuma atrisināšanā ir skaidri jānosaka, ka kādiem nosacījumiem e, komunikāciju dati var tikt apstrādāti. Tur jābūt pašam nepieciešamākajam, tur jābūt ir ierobežojumam, kas tehniski ir nepieciešams, nevis viss, kas ienāk mums prātā. Ir svarīgi arī uzsvērt, ka tam visam jābalstās uz faktisku piekrišanu. Un šī piekrišana ir jāsniedz tad, kad cilvēks ir informēts, un to nedrīkst darīt piespiedu kārtā. Un nedrīkst cilvēku, eh, cilvēkam liekt pakalpojumus, ja viņi nav snieguši pieprasītos datus. Mēs jau ar GDPR eh, darbu saskārāmies ar sasaistīšanas eh, aizliegumu. Nevajadzētu jaukt lietas kopā. Runa ir tiešām par konfidencialitātes nodrošināšanu saziņā, neatkarīgi no tā, vai viņiem ir nauda vai nē. Much, Chair. Paldies eh, priekšsādātāji, paldies arī referentei par eh, smago darbu. Jāsaka, ka nu jau diezgan ilgu laiku notiek šīs debatas. Tomēr, godīgi sakot, neesmu apmierināts ar kompromisiem. Es eh, varu saprast katru, kurš nav apmierināts ar kompromisiem bet eh, nu, tā jau ir pati kompromisa būtība. Galu galā mēs cerams, visi būsim vienlīdz nelaimīgi, un nu, šādi mēs strādājam diezgan bieži. Šobrīd notiek centieni pārvirzīt šīs debatas eh, zināmā virzienā. To dara kāda konkrēta grupa, kas nepārstāv uzņēmumus kā tādus, bet tā ir eh, zināma uzņēmuma daļa, grupa, kas vēlas, lai nebūtu iespējams no, noslēgt labu kompromisu starp politiskajām grupām. Tas ir pilnīgi skaidrs. Nebūs e-privātuma regula. Ja mēs nepanāksim kompromisu tādā veidā, lai tiktu respektēts arī tas, ka mums jau ir noteikumi šajā jomā, un šie noteikumi aizsargā, piemēram, uh, patērētāju un pilsoņu komunikāciju, jo tas tik tiešām izriet no saziņas aizsardzības tiesībām un konfidencialitātes. Ja nebūs šī regulējuma, tad būs ļoti daudz cilvēku, kas būs nelaimīgi, neapmierināti, un es baidos no šīs situācijas. Domāju, ka mēs ļoti daudz zaudēsim, ja šis viss nedarbosies. Mums ir jānodrošina vienādus spēles noteikumus, un tas ir galvenais un svarīgākais mērķis, lai notiktu šī harmonizācija. Mums ir 28 dažādi regulējumi šajā jomā. Kā jau bija pirms vispārējās datu aizsardzības regulas, un tagad arī komunikācijas um, regulējums ir izkļauts, iz, izslēgts no regulējuma, pie kā mēs strādājam tagad. Uh, komunikācijas dati ir sensitīvi dati un eh, noteikumi tur ir spēkā, tāds ir apgalvojums, bet eh, tāpat laikā esam situācijā, kad eh, tomēr runājam par atsevišķu noteikumu kopumu. Bet būs ļoti nejauka situācija, ja mēs nepanāksim to, ka cilvēki mums uzticās un ko cilvēki sagaida. Protams, ka viņi grib izmantot uh, Facebook, kā Daltonkungs saka. Protams, visi to grib. Visi lieto WhatsApp jo nav citas alternatīvas ekonomisku iemeslu dēļ, sabiedrības iemeslu dēļ. Nu, tas ir vienkārši fakts. ja es teiktu, viņiem nevajag e, tātad darboties Facebookā, ja viņus satrauc viņu komunikācijas dati, vai viņiem nevajadzētu lietot WhatsApp, tāpēc, ka viņus satrauc komunikācijas e, dati, nu tad es varētu teikt, ka viņiem nevajag iet ārā uz ielas, ja viņiem baidās, ja viņi baidās, ka viņus varētu sabraukt mašīna. Ir e, satiksmes noteikumi un standarti, lai radītu drošu, uzticamu vidi visiem, tātad, lai katrs varētu iet uz ielas un lai sabiedrība darbotos. Es negribu, lai cilvēki izvairās no Facebook. Es gribētu, lai Facebook būs droša vide, un to mēs arī šeit daram. Un starp citu, dažkārt man ir sajūta, ka daži uzņēmumi, tos tiešām apmuļķo daži lielie spēlētāji, kuriem es te atsaucos, jo ir uzņēmumi, kas domā, ka viņi domā, ka viņi tagad ir pilnībā neatkarīgi, ka viņi var pārdot eh, reklāmas Google vai Facebookā. Uh, Man ir sajūta, ka viņiem tik ļoti nevajadzētu domāt par datu aizsardzību, bet viņiem vajadzētu domāt par savu biznesa modeli. Un ir skaidrs, ka uh, masu mēdījus pārņems uh, Facebooks, ja reklāma būs uh, vienīgais atalgojuma modelis. Tad vairāk nebūs plurāli masu saziņas līdzekļi, ja mēdī tādā veidā grib savu biznesa modeli turpināt. Lielākā daļa šo problēmu nesaistās ar datu aizsardzības faktu, tas saistās ar eh, to, ka iespējams ir nepareiza izpratne par to, kāds ir eh, labs biznesa modelis interneta ekonomikā. Šī izpratne doma, ka varbūt kaut kas par brīvu un varbūt es eh, maksāju ar saviem datiem, to ļoti ierobežo tas fakts, ka datu aizsardzība Eiropā ir fundamentāla tiesība. Es nevaru pārdot savus datus, kā es gribu. Tas nav iespējams, jo zināmā brīdī tas vairs nav pa brīvu, ka es dodu savu piekrišanu. Tāpēc ir jāmeklē citas iespējas, kā radīt uh, arī biznesa modeļus tiešsaistē. Un visbeidzot, bet nemazāk svarīgi domāju, ka esam ļoti tuvu tam, lai atrastu kompromisu. Tā ir laba zīme. Mums nevajadzētu tagad pakļaut to visu riskam, ka viss atkal uh, sadrumstalojas un eh, vajadzētu strādāt, lai panāktu šo regulu. Domāju, ka sarkanā līnija ir skaidra. Ja mēs harmonizējam savus noteikumus, tad arī uzņēmumu labā ir jāsaprot, ka patērētājiem, ja patērētājiem būs mazāk tiesību kā tagad, tad eh, viņi nebalsos par to un tas neizies cauri. Un par metadatiem komunikācijā. Uh, komunikācijas metadati ir ļoti sensitīvi, un šobrīd esam situācijā, kad eh, komunikāciju metadati ir tik sensitīvi, ka turpat eh, var atrast dažādus atslēgas vārdus, eh, visdažādāko privātāko informāciju. Un ja šie dati tiek pārstrādāti bez cilvēka zināšanas, bez viņa piekrišanas, ka jā, es tam piekrītu, nu, tad tam jābūt kā absolūtam izņēmumam. Pretējā gadījumā tas kļūst par normu, un tas būtu ļoti bīstami. Paldies! Lebretona kungs, mums ir jāpabeidz 10.35. Lebretona kungs, dod jums vārdu tagad īsi. Mr. Lebreton. Lebreton kungs. Vēl. Nē. Non, non, je n'ai pas demandé la parole. Nē, es neesmu lūdzis vārdu. Thank you. Ļoti jauki, Gamešs kundze. Well, uh, Um, I, I, I... Es uh, uzskatu, ka mums ir tiešām nepieciešams uh, modernizēt, uh, papildināt esošo regulu, papildināt to, bet, protams, ir nepieciešams gūt, labs kompromiss. kompromiss, kas liek eh, pilsoņus, nepatērētājus eh, uzmanības centrā, jo, kā jau teicu kolēģiem, runa nav par patērētājiem, runa ir par pilsoņiem, un pilsoņiem ir pamatiesības, un pamatiesības ir absolūtas tiesības, un tik tiešām privātums un eh, dati, tās ir absolūtas tiesības. Tās, ka vispārīgā datu aizsardzības regula vēl nav pilnībā īstenot, tas notiks nākamgad, tas padara visu to sarežģītāku. Tāpēc eh, mēs dzirdam, ka jā, situācija sarežģīta, no vienas puses gribam virzīties uz priekšu, bet, bet eh, piekrītu arī iepriekšējā runātāja nu pateiktiem ir nepieciešams labs kompromiss, jo kompromiss kompromisa dēļ eh, tikai radīs vēl vairāk neskaidrības. Un uh, pilsoņi būs neaizsargātāki. Es atturējos no grozījumu iesniegšanas, jo redzēju, ka bija jau zinām tāda saskaņotība loģika uh, Lauristīna kunga iesniegtajos grozījumos. Tagad uh, ir visi šie grozījumi redzami. Ai. Uh, šobrīd, manuprāt, mums ir nepieciešams uh, paturēt prātā uh, ka papildus individu pilsoņa aizsardzībai, jā, mēs, protams, gribam aizsargāt uzņēmumus, bet eh, ir vispirms jāgarantē dažādību uzņēmumiem, uzņēmumiem informācijai, nepakļaut to visu milzīgu korporāciju kontrolē. Tāpēc es eh, gribētu ņemt vērā, ka tie, kas eh, neesam iesnieguši grozījumus, uh, varbūt neesam tieši iesaistījušies šajā darbā, bet gribam tomēr saņemt um, tātad jaunāko informāciju par to, kāda ir šī sadarbība notikusi, ko ir ēnu referenti darījuši, un īpaši mani interesē sīkdakņu jautājums un arī informētā piekrišana, leģitīmās intereses un, protams, bērnu jautājums. Paldies, Gamišs kundzei! Paldies, man jādod vārds komisijai. Jums ir maksimāli divas minūtes, lūdzu. You're giving me more. I, I, can, I can be very brief. Es varu izteikties ļoti īsi. Liels paldies un paldies visiem par eh, to, ko jūs teicāt. Mēs no diskusijām saprotam, ka mēs tagad tiešām esam jau iedzinājušies eh, būtībā. Komisija ir gatava palīdzēt arī ēnu referents sanāksmēs nākamnedēļ, ja vēlties. Mēs esam gatavi jums nosūtīt visu manu komandu par e-privātumu, lai jums palīdzētu. Pagājušajā nedēļā mums bija dalībvalstu seminārs un arī piedalījās dalī, daži parlamenta deputāti, un mēs centāmies uh, savākt informāciju no tirgus, uh, kā darbojas pārlūk programmas un sīkdatnes, un mēs saņemam ļoti daudz informācijas, un mēs esam gatavi prezentēt šo informāciju jūsu ēnu referents sanāksmēs. Tas varētu būt noderīgi, lai sapratu, cik uh, daudz uh, trešās puses saņem uh, pieeju jūsu datiem, tad, kad jūs apstiprināt uh, savu piekrišanu par siekdatnēm. Šis priekšlikums uh, nekādā ziņā neradītu problēmas attiecībā ar GDPR, ar vispārējo regulu. Šī te piekrišanas definīcija tiks ieviesta, tā ir ļoti līdzīga tagadējai definīcijai, un tas, ka GDPR vēl nav ieviests, uh, neradīs problēmas, jo es pareizi atceros, tad uh, bija uh, likumdevēja diskusijas, un tas nav nekāds milzīgais jautājums, tāpēc mēs nesaredzam šeit problēmu um, e, privātu viemiest vienlaicīgi ar GDPR. Un arī atšķirībā no tagadējās direktīvas definīcija ir atšķirīga, bet šī direktīva būtu pielāgota, tad tiktu pielāgota, jo tagadējā direktīva atkal atsaucot to pašu piekrišanas e, definīciju, kas ir GDPR noteikumos. To gribēju precizēt, jo, manuprāt, tur ir pārpratums. Uh, šeit priekšlikumā nav nekas, kas varētu aizliegt bezmaksas pakalpojums. Tieši pretēji tas ļautu lielāku elastību uh, tajā, kā prasīt piekrišanu, līdz ar to uh, vairāk patērētāju uh, sniegs savus datus apmaiņā pret citu informāciju. Tie ir precizējumi, bet esam gatavi tos sniegt vēl vairāk un atbalstīt jūs, uh, lai varētu būt pienācīgs balsojums 12. oktobrī. Paldies! Lielas paldies, kolēģi, asistenti. Lūdzu, ievērojiet klusumu zālē, jo mums ir jāpabeidz šis punkts pirms balsojuma. Lauristīnas kundze, lūdzu, jums divas minūtes, ja varat. Gribu pateikties visiem runātājiem, paldies komisijai par šo te sadarbību, kas mums bija, un es saprotu, ka nākamnedēļ arī mums būs ļoti laba iespēja saņemt vairāk informācijas. Es gribētu pateikt, ka Korats Bildes kundzei un citiem, ka mēs esam visi kopā tikušies ar iesaistītajām pusēm un vēl vairāk, jo un esam uzklausījuši visas šīs te bāžas, un es ar prieku varu teikt, ka liela daļa bāžu jau ir apspriestas un uh, atrisināts, ņemts vērā mūsu darbā. Uh, Un ir tiešām ļoti daudz baiļu un uh, aizspriedumu, kas nemaz nav patiesas. Nākamnedēļ mēs skatīsim desmito pantu, tur ir sīkdatņu jautājums. Mēs uh, panāksim risinājumu, esmu pārliecināta, ka elastīgi risinājumu varēsim rast uh, ar komisijas uh, palīdzību, kas mazinās šīs uh, nevajadzīgās bailes. Bet es gribu pilnīgi skaidri pateikt, ka pamatiesības uh, nevar nekādi uh, Uh, apšaubīta. Konfidencialitāte ir pamasts, pamats individuālai autonomijai, un tas savukārt ir pamats demokrātijai. Te tiešām ir runa par sabiedrību kā tādu, un mēs šo principu saglabāsim. Tas ir vissvarīgākais Eiropas princips. Es ar prieku varu teikt, ka esmu tikusies ar uh, uzņēmējdarbības vīdes uh, pārstāvjiem. Vakar ar komisāru Ansip tikāmies ar uzņēmējiem, un man ir bijis ļoti labs dialogs, un viņi pilnībā saprot to, ka pilnīga konfidencialitātes nodrošināšana ir pamatu pamats uh, tam, lai uh, Eiropas ekonomika varētu būt konkurētspējīga, uh, konkurējot ar ASV, uh, ka tas viss ir priekšnosacījums, viņi to visu ļoti labi saprot, tad mūsu darbu šeit eh, ļoti labi saprot un nav nekādu bāēļu. Paldies! Thank you, Miss! Paldies, Lauristīnas kundze! Eh, balsojums paredzēts 12. oktobrī mūsu komitejā. Un tagad paldies jums visiem kolēģiem par darbu un par jūsu teikto. Lūdzu, sāksim eh, balsot. Šodien mums ir trīs uh, punkti, par kuriem jābalso pirmkārt eh, Roma integrācijas Eiropas Savienībā pamatiesība aspekti, cieņa pret antičiganismu. Soraya Posta ir eh, referenta, vai jūs gribētu kaut ko teikt? Vai jūs gribētu izteikties? No. Oh. Nē, labi, paldies, tad sāksim balsot uzreiz. Lūdzu, izmantojiet balsošanas kartes. Pirmkārt, Tikko saņēmu lūgumu, vai Materas kundzes uh, dokumentu uh, balsot vispirms, jo viņai ir jādodas prom. Nē, nu labi, es nevaru, es neko nevaru izdarīt, jo šodien ir vienkārši pārāk daudz viskā. Labi, kolēģi, tad balsosim šo pamatiesību aspektu ziņojumu Roma integrācijā. Pirmais kompromiss, pirmais pāns. Sākam balsot. The... Did you vote? The... Vai jūs esat nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad otrais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tad trešais kompromiss. Vote. I close the vote. Beidzam balsot. Pieņemts. Ceturtais kompromiss. Sākam balsot. Klaus. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad sastais kompromiss. Sākam balsot. Closed. Beidzam balsot. Pieņemts. Piektais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 31. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Septītais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. It's carried. Pieņemts. Tagad uh, eh, 99. grozījums. Te ir balsojums pa daļām. Pirmā daļa. Sākam balsot. 99. grozījums. Pirmā daļa. Sākam balsot, beidzam balsot. Jā, tā bija pirmā daļa, un tagad beidzam balsot, un tas ir pieņemts. Otrā daļa 99. grozījumā sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad 29. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 98. grozījums sākam balsot. Closed. Beidzam balsot. It's carried. Pieņemts. 8. kompromiss sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 8a kompromiss. Sākam balsot. I close the vote. Beidzam balsot. Pieņemts. 109. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Devītais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Desmitais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad 120. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 121. grozījums. Sākam balsot. Close. Beidzam balsot. Noraidīts. 11. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 12. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 13. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 14. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 15. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 142. grozījums. Sākam balsot. Lūdzu, balsojiet. Beidzam balsot pieņemts. 144. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 16. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 17. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 18. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 160. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 19. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 20. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 21. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. 22. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 23. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 24. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 25. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 26. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 27. kompromiss. Sākam balsot. Lūdzu, balsojiet. Beidzam balsot. Pieņemts. 223. grozījums. Divās daļās. Pirmā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 28. 8. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 236. grozījums. Divās daļās. Pirmā daļa. Sākam balstot par 236. grozījumu pirmo daļu. Beidzam balsot. Pieņemta otrā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemta. 28a kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 30. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad 251. Eh, grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 252. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad uh, atsaucas. Tātad pirmais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts otrais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Trešais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Ceturtais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Piektais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Sastais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Septītais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad par apsvērumiem. 32. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 33. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 33a kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 34. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Devītais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 14. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 15. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 41. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 42. grozījums divās daļās. Pirmā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemta. Otrā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemta. 43. grozījums. Es atvainojos, tas atkrīt. 44. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 40. Piektais grozījums divās daļās. Pirmā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemta otrā daļa. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemta. 46. grozījums. Nē, tas atkrīt, tad 50. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Un tagad galīgais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Apsveicu ap uh, paskundzi. The next uh, vote on the uh, draft. Nākamais balsojums ir priekšlikums padomes regulai par Eiropas prokuratūras izveidi. Divi grozījumi tur ir identiski, tāpēc balsojam par abiem kopā. Pirmais, otrais grozījums, sākam balsot. A vote is closed. Beidzam balsot. Noraidīts. Gala balsojums tagad par Matēras ziņojumu. Beidzam balsot. Pieņemts. Apsveicam. Trešais ziņojums, par kuru balsosim ir Eiropas Savienības un Āfrikas kopējā stratēģija stimuls attīstībai, ir referente ir Kienges kundze, vai jūs vēlaties kaut ko sacīt pirms balsošanas? Pēc balsošanas. Labi, sākam balsot. Pirmais grozījums, sākam balsot. The vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts otrais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Trešais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Ceturtais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Pirmais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Septītais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Astotais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Desmitais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 11. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Trešais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 23. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Ceturtais kompromiss. Divās daļās. Pirmā daļa. Beidzam balsot. Pieņemta. Otrā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīt. 32. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk piektais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 39. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Sastais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 49. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Septītais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 51. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 52. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 8. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Devītais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Desmitais kompromiss, pirmā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Vēl trīs papildu daļas kompromisam. Pirmais papildinājums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Otrā papildus daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Un Trešais papildinājums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 63. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 64. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 65. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 11. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 72. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 74. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 75. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Septiņdesmit septītais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 78. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 79. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 82. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 83. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 84. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Gala balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Apsveicam Kienges kundzu un jūs vēlaties izteikties, lūdzu. Sī. Eh, es gribētu pateikties visiem tiem, kas eh, piedalījās darbā. Nebija viegls darbs. Pateicos eh, ēnu referentiem, kas izpā, izrādīja tādu lielu atbildības sajūtu. Domāju, ka šis atzinums kam pievienosies deve eh, rezolūcija, parāda, ka eh, mēs eh, esam gatavi doties uz Abidžānu. Thank you. Thank you. Jā, paldies Kiengis kundzei. Turpinam izskatīt darba kārtību. Tie kolēģi, kas vēlas doties projām, lūdzu dariet to ātri un klusu. Paldies par dalību balsojumā! Lūdzu, ievērot klusu, mums jāturpina darbs. Nākamais punkts ir saistībā ar jaunu psihoaktīvo vielu. Mūsu referents ir Bonīkungs. Došu vārdu jums īsai prezentācijai. Es atvainojos, pirms mēs sākam. Kolēģi, es zinu, ka jums ir jādodas projām. Lūdzu, dariet to klusām. Mums ir jāturpina darbs. Paldies! Bonīkums lūdzu. Paldies, priekšsarētāji, kolēģi. Parlamentam saskaņā ar konsultāciju procedūru ir jāsniedz savs atzinums trīs mēnešu laikā no padomes īstenošanas lēmumu pieņemšanas par ļoti eh, sarežģīts nosaukums vielai, N-fenil un tā tālāk, eh, kontrols pasākumiem. Ir izvērtējuma ziņojums, kuru sagatavoja paplašinātā zinātniskā komiteja Tās tika sagatavotas 17. Eh, gada 24. maijā, secinot, ka eh, šī viela ir sintētiskais opioīds un struktūrāli līdzīgs fentanilam, kontrolētai vielai, kas plaši tiek izmantots medicīnā, sāpju mazināšanai un vispārējai ķirurģijā kā anestezijas līdzeklis. Dati liecina, ka fentanilu ražo ķīmiskās rūpnīcas, eh, kas atrodas Ķīnā. Fentanils ir bijis pieejams Eiropas Savienībā vismaz no 15. gada jūnija un konstatēts 16 dalību valstīs. 22 nāvis gadījumi ir saistīti ar furanilu fentanilu, tas ir eh, ziņots piecās dalību valstīs. Vismaz desmit no šiem nāves gadījumiem furanilfentanils ir bijis nāves iemesls vai vismaz bijis līdzvainīgs līdzeklis. Saskaņā ar datiem trīs dalībvalsts ir ziņojušas par intoksikācijas gadījumiem. Ņemot vērā toksisko un bīstamo vielas dabu, risku sabiedrībai, un saskaņā ar iestādes secinājumiem iesaku apstiprināt šo padomus īstenošanas lēmumu. Paldies, Bonī kundze, Hedas kundze. Paldies. Es piekrītu referentam. Šī viela Zviedrijā viena ir izraisījusi 19 nāvs gadījumus. Runa ir par aerosolu, ko ļoti viegli pārdozēt ir. Tomēr dalība valstis eh, ne visas vismaz eh, ir aizlieguši šo vielu. Zviedrija nesen to izdarīja un aizliedza. Ir ļoti nopietni šis jautājums jārisina Eiropas Savienības līmenī, aizliedzot šo vielu. Problēma ir arī tāda, ka ne visās dalību valstīs vienlaicīgi šīs bīstamās vielas nonāk. Izskatās, ka tas viss sākas vienā divās dalību valstīs un tad lēnām izplešas šī vielas lietošana. Mums nepieciešama kopīga e, zināšanu bāze, ar kuru varam dalīties. Es pilnībā piekrītu referentam. Paldies, Hedas kundze, vai vēl kāds vēlas izteikties? Nē. Tad Bonīkungs, vai jūs vēlaties kaut ko papildināt? Manuprāt, ir ļoti svarīgi rīkoties tieši šādi, aizliegt šāda veida vielas. Tas būs signāls daudzām valstīm. Un tā ir tāda savā veidā ātrās brīdināšanas sistēma, kas tiek izmantota. Paldies! Paldies, Bonīkungs! Balsošana paredzēta 4. oktobrī 4. pēcpusdienā. Jā, es vēlējos noskaidrot, vai ēnu referenti ir klāt nākamajam punktam, vai mēs varam turpināt. Kas tad mums ir klāt šobrīd zālē? Stīvenses kundze nav, nezinu, viņa būs, nebūs. Diprēkungs arī nav. Nekas neat, cits neatliek, kā izsludināt pārtraukumu, jo man nav atļauts bez ēnu referentiem uh, turpināt, uh, e, atvainojos Silviju. 22 minūtes. Acim redzot, balsojumu pārāk ātri novadīju. It helps some, it's not helping others. Sorry. So let's wait. If I see the shadows arrive. Ja es redzēšu, ka ēnu referenti ieradīsies agrāk, es atsākšu sanāksmi. Okay, we, we, we call them, but we still... Labi, mēs pazvanīsim ēnu referentiem. Nu, ja viņi ierodīsies ātrāk, tad mēs sāksim. Thank you, colleagues, for your understanding. I waited for. Paldies, kolēģi, par jūsu izpratni gaidīju, kamēr ieradīsies ēnu referenti. Veržā kundze ir klāt, tā ka turku, eh, turpināsim ar nākošo darba kārtības jautājumu, un tas ir. Eiropas eh, ceļošanas informācijas un apstiprināšanas sistēma ETIAS Es esmu pati referente un prezentēšu jums, un vēlāk arī diskutēsim par iesniegtajiem grozījumiem. Es iesniedzu šo ziņojumu mūsu komitejā 26. jūnijā. Un tagad esam nonākuši pie grozījumiem. Jūs zinat, ka sākotnējs pozitīvi vērtēja priekšlikumu. Domāju, ka tā mērķis ir leģitīms, un es atbalstu galveno komisijas priekšlikumu loģiku un pamata elementus. Es zinu, ka tā ir ļoti grūta un sarežģīta sistēma, ko mēs veidojam, bet ja to izdarīsim kārtīgi, tad dosim iespēju izvērtēt, vai uh, valsts piedarīgais ar izņēmumu vīzes iegūšanai, uh, tātad un kā tas uh, saistās ar drošības riskiem, un izvērtējot to, tātad pirms šī persona ierodās pirms robežas šķērsošanas punkta. Tātad, lai šī situācija tiktu risināta pirms persona ierodas Eiropas Savienības, uz Eiropas Savienības robežām, un lai tāda nenotiek, ka šī persona tiek noraidīta tieši jau uz robežas. Uh, Protams, robežsargs eh, beidzot eh, izvērtē uz vietas, vai kāds var iebraukt vai nē. Tā, tad, eh, tā ir tā pēdējā instance. Lai sagatavotu ziņojuma projektu, mēs centāmies gūt informāciju no dažādiem avotiem. Pirms ziņojuma projekts tika izstrādāts, mums bija četras ēnu references sanāksmes, lai mēs varētu saprast šīs sistēmas sarežģītību un uh, to, kā savstarpēji savietojas un savienojas dažādās sistēmas, kas te jāņem vērā. Pēc eh, vairākām sanāksmēm izstrādājām ziņojuma projektu, mēs saņēmām eh, atzinums no budžeta un afet komitejas, no EDPS, arī no FRAP, eh, pol politikas departamentu un Eiropas sociālā un ekonomiskā lietu komitejas, un tāpat arī bija atzinums apmeklējām EULISA tehnisko pusi, apskatījām. Mēs saņēmām 1099 grozījumus un jāsaka, tas ir diezgan pamatīgs uzdevums tikt galā ar šiem ļoti dažādiem viedokļiem, kas uh, atspoguļo ļoti lielu interešu spektru un grūti ir rast labu kompromisu. Šajā procesā notika piecas eh, tehniskās ēnu referents sanāksmes, un jāsaka, ka mūsu darbinieki, asistenti, konsultanti, sekretariāts eh, veica kolosālu darbu un joprojām turpina šo darbu. Viņi strādā ļoti daudz, un tas tiešām ir apbrīnojami, kā viņi kā viņiem izdodas eh, panākt eh, tik labu rezultātu. Bija divas ēnu referents sanāksmes, un vēl citas ēnu referents sanāksmes ir paredzētas, tā ka paldies eh, maniem ēnu referentiem un īpaši visiem asistentiem un konsultantiem un sekretariātam Katrīnai, jo darbs tiešām ir pamatīgs. Visi dara savu labāko, ko spēj. Tagad par grozījumiem un par visa šī priekšlikuma saturu kā es to saskatu, kurus grozījumus, manuprāt, mēs varētu pieņemt un kurā līmenī mēs varētu panākt kompromisu. Trīs lietas bija ārkārtīgi svarīgas man, aplūkojot šos grozījumus un mēģinot rast uh, kompromisu ēnu referentu sanāksmē. Pirmais, nevajadzētu radīt uh, sliktāku situāciju tiem, kas uh, piesakās ETS ietvaros Eh, kā tiem, kas pieprasa vīzu. Un eh, tas tādā gadījumā ļauj salīdzināt un eh, nodrošināt labāku situāciju šiem pieprasītājiem, kas iet caur ETS. Tālāk ir svarīgi saglabāt saskaņotību ETS sistēmai ar SIS e un iebraukšanas izbraukšanas sistēmu, jo ir eh, vairāki eh, eh, tādi neskaidrība vai nesaskaņotības punkti tiešā veidā ir grūti saskatāmi, neizriet tieši no šī priekšlikuma, un tāpēc mums nācās veikt izmaiņas visu tekstu un sistēmas labā. Protams, svarīgākais ir tas, ja mēs radam jaunu sistēmu, jaunu mehānismu, tad tam vajadzētu būt lietojamam, izmantojamam, un vajadzētu saglabāt sākotnējo nolūku. Tāpēc ir svarīgi mm, nepārslūgot šo mehānismu. Manuprāt, vienīgais veids, kā mēs varam izveidot šādu sistēmu, tik būtisku sistēmu, tātad tam jāpamatojas uz kompromisiem. Un es esmu ņēmusi vērā, iestrādājusi daudzus eh, liberāļu, sociālistu, zaļo eh, grozījumus tātad cenšos panākt kompromisu, ņemot tos visus vērā. No manas puses tik tiešām es centusies panākt tādus ļoti būtiskus kompromisus jautājumā par sabiedrības eh, veselību un 5 eh, līdz uz 3 gadiem tika nomainīts termiņš, tāpat arī par maksām un atkāpēm, tāpat arī par ETIAS eh, ētikas valdes izveidošanu, eh, tādu konsultīvo kapacitātu un tāpat arī piekļuve eh, robežu eh, apsardzes iestādēm, pārbaudēm un tad es atsaucu grozījumu par imigrācijas iestāžu piekļuvēties avotiem. Un tāpat arī dažādi garantijas mehānismi, tātad visai šai procedūrai, protams, tik iespējams. Protams, joprojām ir jautājumi par ļoti svarīgiem elementiem šai ziņojumā. Ir eh, nevienprātība starp grupām, un eh, ir skaidrs, ka dažiem mūsu kolēģiem nepatīk nec pati ideja, nec eh, pats mehānisms kā piemēram datu laukumi, šie skrīningi noteikumi, watchlist, datu eh, saglabāšana, bet ceru, ka mēs varēsim nonākt pie kaut kāda kompromisa, un eh, man bija liels eh, prieks uzklausīt Albrecht kungu šorīt no rīta iepriekšējās debatēs, kad viņš teica, ka cerams, beigās mēs visi būsim vienlīdz nelaimīgi un panāksim labu rezultātu. Un panāksim tādu izmantojamu mehānismu, tā ka paļaujos uz jums jau avansā. Darbs ir ļoti tāds mm, prasīgs, bet es vēlreiz pateicos visiem jums, ēnu referentiem. Tagad došu vārdu uh, sociālo ēnu uh, referentei Silvijai Gijomai. Lūdzu. Paldies, uh, priekšsēdātāji. Es arī gribētu pievienoties tiem pateicības vārdiem, ko jūs izteicāt visiem profesionāļiem, kas mums palīdz Lībijas sekretariātam uh, un mūsu paša komandai, kas strādā daudz, ilgi un pamatīgi, un tā tad uh, visiem liels paldies! Un gribu pateikties arī jums pašai par jūsu veikto darbu. Tas uh, ir diezgan tāds sarežģīts konteksts. Nu, varbūt daži komentāri pirms uh, runāšu par konkrētiem uh, priekšlikumiem. Es teicu, ka darbs ir sarežģīts un arī dosie ir sarežģīts. Eh, bet eh, visas institūcijas norāda, ka eh, tas ir prioritārs dosie. Tā tad ir tāds diezgan būtisks spiediens. Tas ir darbs, kam ir jābūt tādam nopietnam un precīzam, jo runa šeit ir par jaunas informācijas sistēmas radīšanu, tātad ceļojuma apstiprināšanas sistēmu trešo valstu pilsoņiem, kam nav nepieciešams vīzes. Gribu piebilst, ka teksts eh, balstās tātad uz eh, drošības, uz eh, um, likumīguma šiem pīlāriem. Grozījumu, ko es gribētu iesniegt no savas grupas puses, domāju, ka vispārējā ziņā ir jāmēģina uh, rast, eh, atrast nepieciešamos uzlabojumus, saglabājot tekstu, bet tāpat laikā aizdot precizējumus. Bet eh, šobrīd arī gribu norādīt, ka pirmais eh, šīs etijas sistēmas mērķis ir saglabāt ceļojumu pirms apstiprināšanas sistēmu tiem ceļotājiem, kam nav nepieciešama vīza. Tātad to jau es teicu. Tātad, un tas ir tas, kas ir jānodrošina. Es domāju, ka ir svarīgi to precizēt. Par grozījumiem sešas eh, lietas eh, pavisam ātri. Par sistēmas eh, mērķiem gribētu uh, svītrot risku, kas saistīts ar sabiedrības veselību. ETIES sistēmas mērķis ir stiprināt uh, ārējo robežu kontrolas efektivitāti, un mums šķita, ka uh, prasīt uh, informāciju ceļotājiem par viņu veselības stāvokli, ka tas nav atbilstoši tādā ziņā, ka tā ir tāda deklaratīva rakstura informācija tādā gadījumā, tā var mainīties, un tur var atklāties arī delikāti, sensitīvi dati, kuri nav pierādīti, un varbūt tātad šādas informācijas vākšana nav proporcionāli svarīga, tāpēc mēs negribētu atbalstīt. Tālāk pievēršam uzmanību nediskriminācijai un pamata tiesību aspektam un eh, riskam, ko varētu radīt eh, šāda sistēma. Tā tad esam norādījuši, ka nepieciešams šī sistēma izvērtēt no neatkarīgas institūcijas eh, vai struktūras puses un jādomā par tādas radīšanu. Trešais komentārs. Uh, Vēlamies, lai zināmi dati, kas tiek prasīti trešo valstu pilsoņiem, tiktu svītroti, jo mums nešķita, ka būtu nepieciešams un proporcionāls prasīt informāciju par izglītību un par darbu, izņemot, protams, nu, gadījumu, kam, ja mēs ETS sistēmai paredzam kaut kādu vēl citu papildus mērķi. Tālāk esam iesnieguši grozījumu vēl par diviem elementiem, kas ļoti svarīgi šai sistēmā. Tas ir izskatīšanas un watchlist eh, nosacījumi. Ir parādīts, ka šie divi elementi arī tur pastāv risks, ka varētu notikt profilēšana etiesa ietvaros. Tātad eh, grozījumā uh, ierosinām tādu klasisku schēmu, gribam uh, svītrot zināmas indikators un uh, pievienot zināmas lietas, uh, kā piemēram uh, konkrēts pierādījums, uh, to sniegšana. Tātad visus šos kritērijus būtu nepieciešams uh, neatkarīgi un regulāri pārskatīt. Un otrais punkts, šis watchlist, tur ir runa uh, par ierobežojumu atkal ievietojumiem datiem lai nepiešķirtu tādu jau prediktīvu raksturu, tātad jau iepriekš paredzošu raksturu, eh, ka būtu personas, eh, teiksim, uz kurām vērstos aizdoms, ka viņas varētu veikt kādu pārkāpumu. Teiksim, izdarīt tādu secinājumu, ka cilvēks varētu varbūt domāt vai varētu būt pakļauts tādam riskam, ka viņš varētu veikt eh, kaut kādu pārkāpumu. Tā tad Tie ir mūsu galvenie grozījumi, galvenās jomas, un tāpat arī domājam, ka ir jādomā par eh, iestāžu piekļuvieties sistēmai, tātad kā tas saistās ar citiem ziņojumiem, citām jomām, un uh, jādara, lai šī sistēma darbotos viegli, lai tā būtu viegli izmantojama un lai tā nebūtu papildus sloks ne tiem, kas uh, eh, izmantos ETS sistēmu, ne tiem, kas veiks uh, tātad datu apstrādi, tātad tas ir dažādu dalību valstu iestādēm. Uh, tātad, lai nerastos šis administīvais sloks. Nu, tā tad kopumā tās ir galvenās līnijas, jomas, kurās gribam iesniegt grozījumus, un referents kundze noteikti uh, pilnīgi saprotu grūtības, ar kurām jūs uh, saskaraties, un uh, mūsu vēlam konstruktīvi darboties diskusijās. Paldies! Paldies Gijom kundzei! Un ECE. R refer, ēnu referente um, Stīvens Skundze. Vai jums būtu kas komentējams vai piebilstams? Paldies, priekšsādātāji. Jā, es gribētu īsti izteikties ECR grupas uh, vārdā. Mēs gribētu virzīties uz priekšu uh, šajā ļoti svarīgajā dosjē. Es saprotu savu kolēģu bāžas. Uh, bet es domāju, ka mums vajadzētu vēlreiz aplūkot tekstu un iespējams mēs varētu arī pārdomāt, kā amerikāņu sistēma, ESTA, kā tā darbojas, jo, manuprāt, tā ir efektīva sistēma, kas ļauj daudziem cilvēkiem ceļot uz Eiropu, neizejot eh, vīzu, pie, vīzas pieprasīšanas procesu. Tā tad, ja mēs varbūt eh, iedvesmotos no amerikāņu piemēra, tad varbūt mēs varētu ņemt vērā viņu pozitīvos aspektus un eh, tā tad veicināt, lai turisma industrija attīstītos un pieaugtu. Un tāpat laikā nevēlam cilvēku netiktu ielaist Eiropā. Etijas sistēmu, protams, ir jāizveido tā, lai mēs nediskriminētu personas. Tātad, lai mēs neradītu aizdomas eh, par cilvēkiem, ja nav nekāda pamata, tātad esmu pilnībā pret to, bet ir jābūt eh, reāliem, saprotot, ka ir cilvēki, kas eh, vēlas iebraukt Eiropā un viņiem ir slikti nolūk, tātad šos cilvēkus ir jāaptur. Ja nav konkrētas informācijas, pierādījumu, tad mēs nevaram viņiem neļaut iebraukt. Cilvēki, kuriem ir kaut kādas priekšējas, iepriekšējas darbības vēsturi, viņus ir jāpārbauda. Un robežstargiem ir jābūt ar eh, pilnvarām veikt eh, dubultu pārbaudi eh, datu bāzēs. Jo priekš kam tad uh, ir datu bāzes, ja mēs nevaram viņām piekļūt un ja nevaram redzēt informāciju, kas tur ir pieejama? Ja nē, tad es nesaprotu, kāpēc mums vispār tiek veidot šādas datu bāzes, ja mēs nespējam piekļūt informācijai. Protams, ir nepieciešams labs iemesls, lai piekļūtu informācijai. Un, ja robežsargiem ir kaut kādas šaubas, aizdomas par konkrētu personu vai kaut kas viņu dokumentos nu nav atbilstoši, tad viņiem ir jābūt piekļuvējušiem datu bāzēm. Pretējā gadījumā uh, Viņi var vadīties tikai pēc eh, savu pienākumu, tā tad nodrošināt drošību un varbūt, ka viņi varētu noraidīt, nebraukt, ne, neļaut iebraukt cilvēkiem, lielākam cilvēku skaitam, nekā tad, ja viņi varētu pārbaudīt lietas datu bāzē. Tā tad paldies kolēģiem par uh, smago darbu, kas ir veikts, ieguldīts, bet es domāju, ka jāatgriežās pie paša principa uh, un galvenās domas, kāpēc mēs veidojam ETS sistēmu, un tas ir, lai cilvēki varētu uh, ieceļot Eiropā bez, ar mazāk problēmām, jo Otra lieta ir, protams, saglabāt vīzu sistēmu, bet tas ir daudz apgrūtinošāk. Tātad šīs idejas pamats ir padarīt ceļošanu uz Eiropu vieglāku, lai Eiropas eh, drošības eh, spēki un iestādes zinātu, kas iebrauc un kas izbrauc. Domāju, ka Tas ir pats pamatu pamats šajā jautājumā. Tas ir viss, ko teikšu šobrīd. Ceru, ka mēs varēsim ātri virzīties uz priekšu un ļoti atbalstu referenti un visu to smago darbu, kas ir ieguldīts meklējot kompromisu. Es zinu, ka tas nav viegli, bet mums ir jāvirzās uz priekšu. Paldies, Stīvens Skundzei, Deprēkungs. Paldies, priekšsādātāji. Es uh, Arī gribētu pateikties jums par veikto darbu, jums kā referentei. Paldies, ka esat vienmēr pieejama un paldies arī kolēģiem, ēnu referentiem par kvalitatīvo viedokļu apmaiņu, kāda līdz šim ir bijusi un kas mums ir ļāvusi atbloķēt zināmus tādus sensitīvus punktus. Protams, ne visus, par dažiem es no tiem runāšu pēc mirklīša. Es domāju, ka ir lielākais vairākums Eh, ēnu referentu grupā, jūs arī ieskaitot, eh, kas mēs esam vienprāts par diviem pamatprincipiem. Tātad pirmais, ka šī ETS sistēma, kas ir jauna sistēma, ko es arī saprotu, un, ka tam ir jānodrošina tāds labs līdzsvars starp drošības prasībām un pamatiesību ievērošanu. Tātad tas ir šis pamata elements, pamatnostādījums, kam ir jābūt kā ietvaram tālākām diskusijām. Un otrām kārtām esam pret to, ka uzspiež, uzspiestu stip, stip, stingrākus uh, nosacījumus tiem, kuriem nav nepieciešams prasīt vīzu, kā tiem, kur uh, tiek prasīta vīza, tātad tajos gadījumos. Tātad tas arī ir viens no pamatprincipiem. Tātad kādas problēmas mūsuprāt pastāv? Mūsu kolēģi Silvija Gijom jau par uh, tām runājusi. Pirmais ir Eh, par šiem formulāriem anketām praktiski visi esam viensprāts, ka nedrīkst prasīt jautājums par personas veselību. Eh, otrām kārtām tur gan mums nav vienošanās par to, vai vajadzētu minēt izglītības līmeni un arī kāda ir situācija darba tirgu. Es eh, konsultējos te ar savas grupas locekļiem, jo šķiet, ka visas opcijas vēl nav izsmeltas tālāk par šo uzraudzības sarakstu watchlist. Uh, jā, ņem vērā to, ko ir teikuši, teikusi mūsu kolēģi Silvija Gijom jau, un jebkurā gadījumā domāju, ka nepieciešams sniegt pietiekamas garantijas, eh, izstrādājot šādu sarakstu, lai tomēr respektētu pilsoņu tiesības. Jānodrošina tas, lai uh, kontrole un regulāra novērtēšana notiktu, e, izvēršot ETIAS sistēmu, ka tā būs e, darboties spējīga, tātad, lai nodrošinātu, ka šie nosacījumi tiek e, ievērot. Trešām kārtām domāju, ka komisijas sākotnējais priekšlikums par mandāta ilgumu attiecībā uz e, e, teritorijām bija 15 e, dienas. Tas nav pamatot, man liekas, vīzu turētājiem. Tas ir savādāk. Es nezinu, kāpēc nevarētu nodrošināt vismaz vienu tiesību, kas būtu tieši tāda pat kā tiem, kas saņem vīzu. Un tālāk viens jautājums, ka prasītājiem ir tiesības zināt šo iemeslu, kāpēc viņam tiek atteikta iebraukšana un ka viņam ir tiesības arī tātad uz uh, apelāciju. Uh, par eh, šī apstiprinājuma eh, ilgumu. Es esmu par trīs gadiem, nevis pieciem. Domāju, ka ir arī citi, kas ir par eh, šādu termiņu. Un personīgi nesu par datu aiz uzglabāšanas termiņu, kas pārsniedz šīs autorizācijas termiņu. Tā ir tāda metode, ko esmu jau centies skaidrot. Domāju, ka tas nav nepieciešams. Tāpat neuzskatu, ka būtu nepieciešams to darīt, jo uh, ir arī citas sistēmas, migrācijas informācijas sistēmas, kas ļaus kontrolēt tos uh, elementus, uh, kas sākotnēji caur ETIAS sistēmu. Es domāju, ka tur mums vēl ir uh, jāpārunā arī izmaksu jautājums ETIAS sistēmai un visbeidzot punkts, uh, par kur arī mēs daudz runājām. Pretēji dažiem citiem es neuzskatu, ka Eh, robežsargiem ir pieejams viss šis eh, prasītāja dosjē, tātad pilna informācija. Es domāju, ka ir iestādēji dalību valstī arī piešķirt šo iespēju atteikt eh, autorizācijas piešķiršanu. Uh, Kaut gan mūsu pozīcija visos šajos punktos ir ļoti skaidra, es eh, tomēr esmu atvērts eh, diskusijām un es domāju, ka mēs atradīsim risinājumu, kas būs cienīgs visām pusēm un gan efektīvs, lai pēc iespējas ātrāk atrisinātu visus šos jautājumus. Paldies! Much, And... Uh, paldies Deprē kungam un nākošais ir Veržā kundze. Merci, Madame la Présidente. Paldies, priekšsēdētājs kundze, paldies, uh, referents kundze. Uh, Es gribētu arī pievienoties pateicības vārdiem, kas tika izteikti sekretariāta darbiniekiem un visiem mūsu līdzstrādniekiem, jo pat tiešām, lai mēs varētu eh, tiešām eh, pamatīgi strādāt pie politiskiem jautājumiem, ēna referents sanāksmēs, pirms tam ir jāpaveic tiešām liela apjoma tehnisks darbs, un šie jautājumi tiešām ir ļoti tehniski. Gribētu pateikties arī jums, referents kundze, jo uh, kā lai to saka, mums politiski varbūt ir atšķirīgi viedokļi. Es tomēr domāju, ka jūs ļoti labi uzklausāt visus, kas nevienmēr tā ir, un uh, tas man tiešām šķiet ļoti būtiski, es to novērtēju. Man tiešām šķiet, ka šis ir ļoti labs veids, kā strādāt, tas ir ļoti demokrātisks. Tātad mums ir atšķirīgi viedokļi pēc būtības par šiem jautājumiem. Uh, Un e, ir e, šī te vēlme no Eiropas institūcija puses e, darīt vairāk nekā citi grib un iet uz priekšu. Un es arī varu diskutēt par tehniskiem jautājumiem. Un es domāju, ka jāpanāk vienošanās par tiem punktiem, kas mums šķiet izšķirīgi svarīgi. Uh, ir e, jāpanāk tiešām tāds līdzsvars šādā tekstā. Un e, te es runāju gan par e, līdzsvaru starp to, ka ir nepieciešama drošība, jā, pilsoņiem ir tiesības uz drošību, bet no otras puses ir jārespektē arī pamatiesības un daudz plašākā uh, izpratnē arī cilvēktiesības. Un tātad. Uh, tiek runāts par pamatiesībām uh, Eiropas pilsoņiem, par cilvēktiesībām citiem uh, cilvēkiem, un jo īpaši tas attiecas uz trešo valstu, valstu piedrīgiem. Tātad, uh, jā, te ir ceļošanas atļaujas trešo valstu vēlspēdrīgiem, kuriem nevajag vīzas. Un tas mums ir visu laiku jāatkārto, ka šeit nav runa par uh, kontrolēm uz robežām. Šeit ir tikai mērķis sniegt ceļošanas atļaujas trešo valstu valsts piedarīgajiem, kuriem nav uh, vajadzīga vīza, lai ieceļotu teritorijā. Tātad tas ir uh, tāds piesardzības pasākums cilvēkiem, kas nepieprasa vīzas. Mēs varam diskutēt par principu, bet uh, mērķis taču ir tāds. Es domāju, par to mēs varam vienoties. Un kā jau tikko teica Žerārs Deprē, tiešām, ja viņiem nav vajadzīga vīza, tas nozīmē, ka uh, ir uh, jau bijušas diskusijas ar šīm te izcelsmes valstīm, un tas arī ir atļāvis uh, atcelt vīzu režīmu. Uh, un ja ir uh, šāda uh, valsts, kurai, piemēram, ir kaut kāda riska faktori, mēs varam atcelt šo bezvīzu režīmu. Un turklāt ir arī uh, robežu kontrols sistēma, uh, kur vēl pastiprinās jaunā sistēma, un tas arī nodrošina kontrols uz robežām. Uh, Un šeit nav runa par eh, robežu kontrolas sistēmu. Nevajag jaukt visus mērķus, vajag skatīties, kam ir paredzēta šī sistēma. Šeit ir runa arī par vajadzības un proporcionalitātes principu, kas vienmēr ir jāņem vērā visos tekstos, un eh, daudz, kas jau tika pateikts, ir iebildumi pret eh, veselības aspektiem, pret profilēšanas riskiem, arī runājot par izglītību un profesiju. Un tika izteikti arī iebildumi par uzglabāšanas ilgumu un tika izteikti iebildumi arī eh, pret to, ka uh, ir nu, jānošķir cilvēki, kuri tiek turēti aizdomās vai, piemēram, varētu tikt turēti aizdomās. Uh, Es esmu jurists pēc izglītības, un man tas šķiet kaut kas tāds ļoti, ļoti uh, apšaubāms, vairāk nekā apšaubāms. Tas ir tas, ko es gribēju teikt. Jā, tas ir satraucošs uh, jautājums, un arī runājot par sadarbību ar trešajām valstīm, jo īpaši policijas iestādēm zināmās valstīs, es ļoti labi zinu, ka mēs te runājam par valstīm, kuras ir uh, Eh, ar kurām ir noslēgti bezvīzu režīma līgumi, un tomēr režīmi jau var mainīties, un eh, cik tad eh, bezvīzu režīmu nolīgumi tiek apšaubīti, tad, kad ir runa par Eiropas pilsoņu drošību. Es piekrītu tam, kas tika teikts, eh, proti, ka šis dokuments nav migrācijas kontrolas instruments, tātad nav nekāda iemesla migrācijas iestādēm eh, iegūt piekļuvi eh, šai, šiem dokumentiem. Ir citi, citas datubāzes, kas tam ir domāts, un mēs pie tā arī paralēli strādājam. Nu jā, to gribēju atgādināt, bet tas jau tika teikts. Uh, proti ir eh, jārunā arī par SIS izmaiņām, par ko runāsim pēcpusdienā, un ir jādomā arī par iebraukšanas un izbraukšanas sistēmu un saikni ar to. Tātad šobrīd mēs strādājam pie vairākiem līdzīgiem tekstiem, kuriem ir saskars punkti, un līdz ar to ir grūti eh, tā pārskatām izvērtēt situāciju. Uh, Jā, nu, es nemainīšu arī savu viedokli par tekstu kopumā, bet es turpināšu uh, dot savu ieguldījumu pēc būtības, uh, arī atbildot uz tām pažām, par kurām ir runājuši citi kolēģi. Un vēlreiz paldies jums, referents kundze. Thank you. Vēlas paldies, Veržijā kundze. Paldies. Ābrecht kungu, kungs lūdzu. Lielas paldies. Es arī gribētu pateikties. Uh, par eh, nenogurstošo darbu pie šī eh, dokumenta un arī ņemot vērā virkni svarīgu priekšlikumu. Es domāju, ka, piemēram, eh, iespēja vērsties tiešā, tiesā arī ir ļoti svarīgs aspekts, kas šeit ir jāietver šādā ietvarā. Uh, bet es gribētu arī atgriezties eh, pie uh, centrālajiem jautājumiem šeit, un Deprē kungs, manuprāt, minēja svarīgāko, un tas ir jautājums par to, vai mēs šeit veidojam sistēmu, kas uh, būs tāda ceļotājiem. Uh, um, kam nav vajadzīgas vīzas, kas par viņiem vairāk gribēs uzzināt, vai tiešām uh, Jā, nu, ir dažas dalībvalstis un uh, drošībnieki gribētu varbūt uh, redzēt, lai visas atšķirības zūd, bet es joprojām domāju, ka vīzu liberalizācija un bezvīzu režīmi ir uh, instrumenti, kam ir bijusi ļoti būtiska ietekme ne tikai uz šīm valstīm, bet arī uz attiecībām starp Eiropas Savienību un šīm valstīm. Un, protams, uh, arī uz iespējām ne tikai šo cilvēku, šo valstu cilvēku uh, uh, ceļošanas iespējām, bet uh, tas attiec arī uz Eiropas pilsoņiem. Nevajadzētu šeit aizmirst appusējību. Ja mēs uh, atcelsim uh, dažādus vīzu atvieglojumus, tad uh, viņi, protams, arī varbūt jutīsies, ka viņi var arī ieviest prasības, pārpildus prasības Eiropas pilsoņiem. Uh, Tātad šeit priekšlikumā es redzu diezgan um, daudz datu apstrādes aktivitātes, kas uh, ir apjomīgākas tiem, kas piesakās uz ETS atļauju, nekā uh, tiem, kas piesakās uz vīzi. Un man nešķiet, ka to var uh, pieņemt kā risinājumu. Mēs nevaram prasīt veselības informāciju, informāciju par izglītību, uh, vai vecākiem un tā tālāk, ja mēs eh, to neprasām eh, vīzu pieteikumu ietvaros. Un es tiešām nedomāju, ka tas ir nepieciešams eh, tiem nolūkiem, kas šeit tiek noteikti. Un tā nav tikai mana kritīga, arī EDPS, pamatiesība aģentūra un citas struktūras, kas nav īsti pārliecināti, ka visa šī informācija tiešām ir nepieciešama. Un uh, drošības uh, klauzulas uh, arī nešķiet uh, piemērotas. Piemēram, algoritmiskā profilēšana. Mēs nesen nobalsojām par lielajiem datiem Annas Gomešas ziņojumu, jo īpaši runājot par tiesības sargājušo iestāžu darbu, mēs uh, skaidri pateicām, ka algoritmiskā profilēšana ir. Uh, jāīsteno tikai, ja ir izpildīti ļoti strikti um, priekšnosacījumi, piemēram, automātiskie lēmumi nedrīkst teikt šeit, šeit tikt pieņemti. Piemēram, ja ir valsts, kur daudziem cilvēkiem tiek uh, atteikti, atteikts atļaujas, vai tas ietekmēs arī šos te uh, ētiesā autorizāciju lēmumu. Ja es būtu programmētājs, jā, protams, es uh, šo aspektu ņemtu vērā. Tātad mums kā politiķiem vajadzētu pateikt nē tam. Nevajadzētu būt svarīgam, eh, ja no šīs valsts daudziem atsaka vīzu, tad eh, nevar taču arī citiem tāpēc vien atteikt iebraukšanu. Tā ir individuāla lieta, jo tās taču ir valsts, ar kurām esam noslēguši bezvīzu režīmu, tā tad ir zinām uzticība. Visā visumā es domāju, ka tiešām ir vēl ļoti daudz darāmā, un es gribētu, lai mēs varētu vienoties par pasākumu, kas koncentrējas, eh, lai sasniegtu sākotnējo mērķi, un necenšas šeit eh, iekļaut uh, nekādas tādas uh, iespējas un pasākums, kas uh, neatiecas uz uh, valstīm, ar kurām mums nav bezvīžu režīms. Paldies! Lielas paldies, Albrecht kungs! Kolēģi, vai vēl kāds grib izteikties? Ja nē, tad uh, padomes prezidentūra un komisija. Lūdzu! Thank you very much. Lielas paldies, priekšsādātājs kundze! godātā referente, ēnu referenti, godātie Eiropas parlamenta deputāti. Tad, kad uh, Eiropas uh, ceļošanas uh, informācijas sistēma ETIES uh, tiks izveidota, tā būs jauna Eiropas Savienības sistēma, kas palīdzēs mūsu robežu uh, sardzes iestādēm labāk uzraudzīt ārējās robežas un mm, veicināt uh, mūsu drošību. Kā jūs zināt, ETIES uh, ir likumdošanas prioritāte šajā gadā visām trim institūcijām - padomai, Eiropas parlamentam un komisijai. Tāpēc ir svarīgi panākt būtisku progresu šajā jautājumā. Tieslietu un iekšlietu padomi jūnijā apstiprināja vispārējo padomas pieeju, un mēs esam gatavi uzsākt trialogus. Godātie deputāti, tā kā ETS ir jauna sistēma, uh, Mēs esam pārliecināti, ka kopā mēs varēsim uh, radīt ļoti veiksmīgu sistēmu, bet tas mums izdosies tikai tad, ja izskatīsim priekšlikumu kopā, uh, lai šī sistēma būtu pēc iespējas efektīvāka un varam to sasniegt tikai nodrošinot augstu uh, datu aizsardzības līmeni un pamatiesību ievērošanas līmeni. Mēs ceram, ka šo svarīgo likumdošanas priekšlikumu ar jums varēsim sākt apspriest pēc iespējas drīzāk. Paldies, priekšsēdētāji! Thank you! And now I... Paldies! Un tagad Sarona kungs no komisijas. Thank you, madam. Paldies, priekšsēdētājs kundze! Labdien visiem! Komisija uh, prezentēja ļoti sarežģītu tekstu, bet te pašā laikā uh, Šīs sistēmas izveida palīdzēs pārvaldīt mūsu ārējās robežas un uh, uh, tas nodrošinās arī to, ka varēs turpmāk arī izmantot bezvīzu režīmus. Šeit ir virkne noteikumu runājot par uh, uh ceļošanas atļaujas piemērošanu, un mēs centāmies parākt līdzsvaru uh, um, ņemt vērā arī proporcionalitāti un apsvērām ļoti rūpīgi katru informācijas vienību, kuru ir paredzēts vākt šiem mērķiem. Mēs saprotam, ka parlaments uh, uzskata, ka virkne šie priekšlikuma noteikumu ir uh, potenciāli problēmas. Uh, radoši, piemēram, datu uzglabāšanas periods vai datu vienības, kas tiek vākt šiem mērķiem. Mēs, protams, esam jūsu rīcībā izskaidrot, kāpēc tieši šie elementi ir priekšlikumā un censties uh, referentē un ēnu referentiem uh, skatot uh, tekstu, lai rastu risinājumus uh, vai piedāvātu teksta grozījumus, kas būtu īstenojami, jo tas uh, arī ir ļoti būtisks aspekts, kas jāņem vērā, proti šī teksta uh, rezultātam uh, vajadzētu būt eh, funkcionējošam un jeb kādas teksta izmaiņas eh, varētu eh, negatīvi ietekmēt šī teksta piemērojamību. Kā jau es minēju, mēs esam jūsu rīcībā, varam atbalstīt referentus un ēnu referentu darbu un esam gatavi arī atbalstīt darbu trialogā. Paldies! Thank you! Lielas paldies, kolēģi, paldies eh, arī komisijai un prezidentūrai par teikto. Apkopojot, eh, man jāsaka, ka Protams, šis ir ļoti sarežģīts mehānisms, ko gatavojamies izveidot, un ir tiešām tādi aspekti, kas ir ļoti, ļoti nopietni. Un kā lai saka, Tas ir normāli, ka mums ir atšķirīgi politiskie viedokļi šajos jautājumos. Man jāatzīst, ka pieņemot to, ka katrai no grupām ir atšķirīgi pieeja šiem jautājumiem, man jāpasakās jums par uh, labo darba atmosfēru, kura mums bija ēnu uh, referentu sanāksmēs. Uh, Paldies kolēģiem par to. Es domāju, ka mēs eh, varējām eh, atklāti diskutēt un strādāt pie šiem jautājumiem. Es parasti esmu atvērta kompromisiem un esmu to, eh, cerams, arī līdz šim pierādījusi un cerams varēšu to pierādīt arī turpmākajās endreferents sanāksmēs lai mēs varētu doties uz balsošanu ar labiem rezultātiem. Bet, kā jau sākumā teicu, ir svarīgi uh, paturēt dažas ļoti svarīgas idejas, eh, panākot kompromisu. Es piekrītu visam, kas tika teikts, eh, proti, ka, ja kāds prasa etijas eh, atļauju, viņš būs sliktākā situācijā nekā vīzu pieprasot, un tas jau arī bija tas, ko es teicu, cenšoties rast labu kompromisu, bet mums ir arī jāsaprot, ka mērķis uh, šai sistēmai ir un paliek tāds, kāds tas ir, un uh, mēs nedrīkstam uh, šo sistēmu izveidot tā, ka tā apdraud sākotnējo mērķi un sistēmas lietojamību. Es domāju, ka tie punkti, kurus uzsvēra Gijoms kundze, Deprē kungs, Veržijā kundze zināmā mērā var eh, tikt eh, risināti. Es eh, centīšos kaut kādu kompromisu panākt šajā sabiedrības veselības jautājumā, jo es zinu, ka tas ir svarīgs jautājums. Centīšos uh, rast labu perspektīvu uz nediskriminācijas jautājumu runājot par um, skrīninga noteikumiem. Es centīšos panākt uh, arī kompromisu saistībā ar izglītību vai nodarbinātību, proti par to, kā šie pieteikumi ir jāskata. Un uh, mēs jau uh, tuvojāmies atkal kompromisam uh, runājot par otro robežsargu pārbaudi un dzēšot imigrācijas iestāžu pieeju ēties. E es domāju, ka mums vēl ir jāpiestrādā pie šī sāraksta. Šī personu sāraksta jautājuma, kuras ir uzraudzībā, un mums ir jāsaņem skaidra apliecinājuma, ka dati netiks eh, ļaunprātīgi izmantot vai lietot citiem mērķiem. Un arī deprēkungam gribu pateikt, ka datu uzglabāšanas periods un derīgums, eh, tur mēs arī varētu rast labu kompromisu. Tātad visā vismā, ko var teikt, eh, mums būs, protams, sarežģīti jautājumi, kas jārisina. Mums vēl būs sarežģīta tikšanās Strasbūrā nākamnedēļ, bet eh, es domāju, ka atradīsim pareizo formulējumu, lai ņemtu vērā vismaz svarīgākās jūsu bažas un eh, radītu tādu vienotu sistēmu, kura eh, būtu pelnījusi šādas sistēmas vārdu un ka mūsu darbs nebūtu bijis veltīgs. Paldies visiem par gatavības kompromisiem. Vismaz es ar to rēķinos. Paldies! Jā, tagad atkal iesēžos priekšsēdētājas krēslā. Nav vienkārši, bet tas nekas. Es vienkārši jautāju, vai varam turpināt. Jā, labi, tad varam turpināt skatīt darba kārtību. Un tagad pāriesim pie nākamā punkta, kas ir Albija Guzman kundzes, eh, Marcelesī kundzes un Miguel Krespo um, eh, mutisko jautājumu, kas ir iesniegts 21. jūnijā. Komisija neievēroja atbildes termiņu, un tāpēc koordinātori izlēma šo jautājumu ielikt eh, šodienas darba kārtībā saskaņā 130. panta 4. punktu reglamentā. Uh, Pirmkārt došu vārdu autoriem, kas sastādīja šo mutisko jautājumu, un pēc tam komisijai. Lūdzu, Albija Guzman kundze, jums vārds. Gracias. En una frontera de la Unión Europea. En... Paldies. uz vienas no nu, robežām Spāniju, Maroku. Mēs e, redzam, kā notiek diskriminācija. Katru dienu 5 līdz 10 tūkstoši sieviešu transportē preces no Karhaus Seltu šīs sievietes nes uz pleciem līdz pat 90 kg, bet netiek uzskatīts par strādājošām. Nav nekāda līguma attiecību. Viņas saņem viszemākās iespējamās, zemāko iespējamo samaksu. Viņiem ar kājām jāšķērso robeža, viņi cieši no noziegumiem. Neviens, nevienu viņam īsti pat nezin, ko nes pāri robežai. Šogad jau četras sievietes ir gājušas bojā. Nespējot panest šīs osmīgas smagās kravas. Kā mēs varam pieļaut, ka šāda veida briesmīgas darbības notiek? Sievietēm ir jāspēj strādāt, bet ir jābūt cilvēku cieņai atbilstošam darbam un aizsardzībai pret eksploatāciju. Vēlamies jautāt eh, Eiropas komisijai, vai ir kāds atvērts dialogs ar Spānijas iestādēm, lai uz šīm robežām veiktu novērošanu kur notiek šīs briesmīgās lietas, ir jābūt kādam mehānismam, saskaņā ar kuru tirzniecības starp šīm divām valstīm nenotiktu uz sieviešu veselības un dzīvības rēķina. Paldies! De Kaiser kungs no komisijas tālāk. Thank you, Madam Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Raksts jautājums ir iekļauts jūsu darba kārtībā. Tas parasti neko labu komisijai nenozīmē. Tas nozīmē, ka komisija nav spējusi atbildēt noteiktajā termiņā. Šajā kontekstā ļaujiet man sākt ar to, ka komisija ļoti nopietni uztver parlamentāros jautājumus un vēlos atgādināt, ka priekšsēdētājs Junkers 30. marta vēstulē apņēmās, ka komisija ievēros cik vien iespējams termiņus sniedzot viņus atbilstoši nepieciešamiem saturam. Bet, kā jūs zinat, komisijai atbildes ir jāsniedz nevis e, vienam ģenerāldirektorātam, vienam komisāram, bet komisāru kolēģijai. Un tieši tāpēc katrs jautājums ir pakļauts plašai konsultācijai un e, tam ir jāsaņem apstiprinājums e, komisijas kolēģijā ir komisijas apņemšanās darīt visu iespējamo, lai saulēcīgi atbildētu uz jautājumiem un, kā tas vien ir iespējams, parlamentu nosprostajos termiņos. Diemžēl priekšsarētājs kundze šajā gadījumā mēs nespējām šo apņemšanos pildīt. Komisijas vārdā man par to būtu jāatvainojas. Un kas ir vēl sliktāk? Man ir jāatvainojas vēl par kaut ko. Jo parasti, tad, kad komiteja iekļauj darba kārtībā rakstisku jautājumu, jo komisija nav sniegusi e, atbildi termiņā starp jautājumu iekļaušanu darba kārtībā un sanāksmes dienu, lielākā daļā gadījumu, ja ne visos, komisija spēj pieņemt atbildi un nosūtīt to parlamentam lai komisijas pārstāvs var sanāksmē nolasīt atbildi un aizstāvēt to. Un tas ir tieši tas punkts, par ko man jāatvainojas ir vēlreiz. Šajā gadījumā Eiropas komisija nav pieņēmusi atbildi uz šo rakstisko jautājumu. Līdz ar to es šodien nevaru nolasīt atbildi un aizstāvēt to. Tā kā divkārša atvainošanās no manis, kas attiecas uz jautājumu būtību, varu tikai norādīt, ka komisija atsaucas uz spēkā esošiem noteikumiem Eiropas Savienībā saistībā ar darba likumdošanu, drošības un veselības aizsardzības standartiem un uzstās uz šo normu īstenošanu. Un risinās cita un līja robežu šķērsošanas punktu pārvaldības jautājums. Un šajā jautājumā mēs esam paši cietuši no savas lēnās rīcības, jo atbildē mēs runājam par plānotu Schengens izvērtēšanas vizīti uz Spānijā, tas skaitā Ciutē un Emilija, saistībā ar robežu pārvaldību šīs Schengens izvērtēšanas vizīte notika pagājušajā nedēļā. Eksperti atgriezās šīs nedēļas sākumā, līdz ar to mums būs atbildes uzmetums jāgroza, papildinot to ar faktiem no vizītes. Vienīgais, ko varu vēl pateikt, ir darīt visu iespējamo, lai pēc iespējas ātrāk šīs atbildes uzmetums tiktu apstiprināts komisijas kolēģijā un nosūtīts jums. Albielk uz mani, kundze. Jūs vēlaties kaut ko vēl papildināt? Jā, paldies. Šis jautājums ir nonācis Libe komitejā Eiropas parlamentā, jo Eiropas komisija neatbildēja noteiktajā termiņā. Mēs nesaņēmām nekādu rakstisku atbildi uz deputātu vēstuli. Mēs šodien sagaidījām atbildi no komisijas. Es uzskatu, ka tas parāda cīņas trūkumu no komisijas pret deputātiem, kuri uzdevuši jautājumu. Mēs esam neesam saņēmuši atbildes iepriekš, neesam saņēmuši to arī šodien, un izskatās, ka tā ir necīņa pret mums, deputātiem, pret mūsu pārstāvēto iestādi Eiropas parlamentu, un cīņas trūkums pret tūkstošiem sieviešu uz vietas, kas e, turpina nes šīs kravas. Tā ir neciešama situācija, tiek pārkāptas e, cilvēktiesības, darba tiesības, jebkāds uh, e, cīņas trūkums. Es vēlos vēlreiz norādīt, lai šis jautājums atkal tikt iekļauts eh, darba kārtībā šajā komitejā. Uzskatu, ka ir absolūti nepieciešams saņemt kādu veidu atbildi no Eiropas komisijas. Paldies! Merci, Madame la Présidente. Uh, on... Paldies, eh, priekšsēdētāji. Eh, mēs runājam par eh, šo konkrēto eh, teritoriju starp Maroku un Spāniju, bet šodien ir jārunā par vēl vienu problēmu, kas ir maz pazīstam, un tas ir Marokas sievietes, kas pāriet robežas, nesot smagas nastas un šķiet negūst nekādu aizsardzību, ne darba apstākļos, ne veselības ziņā, tāpēc es pateicos trīs kolēģiem, kas ir iesnieguši šo jautājumu, jo tas pievērš uzmanību šim maz pazīstam jautājumam. Es eh, pievienojos eh, iepriekšējās runātājas eh, paustajai reakcijai ņemot vērā to, ka komisija laikā nav atbildējusi laikā, tas tiešām diskreditē šo ideju, ka sociālajie jautājumi būtu svarīgi Eiropā, jo šķistu diezgan viegli atbildēt uz šo jautājumu, kuram nav tādas tehniskas dabas, un tas nenotika tā, ka, uh, jā, labi, ņemam vērā, ka komisija ir atvainojusies, bet šķiet ir divas lietas, lai varētu virzīties uz priekšu šajā jautājumā. Pirmkārt, sazināties ar Spānijas iestādēm. Uh, Spānija ir uh, suverēna valsts, un es nešaubos, ka tā varētu veikt pasākums šajā situācijā, nu, vismaz to, ko tā spēja darīt. Un pievērš jūs uzmanību tam, ka šī ir tēma, kuru varētu risināt arī mūsu uh, attiecīgajā delegācijā sadarbībai ar Magreb valstīm, un uh, mēs varētu izmantot arī diplomātiskos ceļus ar mūsu marokāņu draugiem, lai risinātu šo jautājumu. Thank you. Paldies! un eh, Marcelesik. Gracias. Kungam vārds. Pues primero quiero asociarme. Jā, paldies priekšsēdētāji. Kā līdzautors šim jautājumam. Es saprotu, ka nav īsti īsti saprotams, kāpēc mēs neesam saņēmuši nekādu atbildi. Tas ir cīņas trūkums pret Eiropas parlamentu. Var saprast, ka vajadzīgs ilgs laiks administratīvi un birokrātiski, bet kaut kādu atbildi mums tomēr varēja atsūtīt parlamentam vai komitejai šeit, kā Madina norādīja, mēs vēlētos, lai komisija vēlreiz ierodas šajā komitejā Mēs vēlamies, lai komiteja iesniedz oficiālu sūdzību par attiecīgo noteikumu pārkāpšanu un vēlamies noskaidrot saturu šim izvērtēšanas ziņojumam, kas tika pieminēts, kuru sagatavos jūsu eksperti, kas Sueltā bija pagājušā nedēļā. Tas ir nepieciešams, lai saprastu, kas tur ir un kas tiks ierosināts nākotnē un arī aicinām atbildēt uz parlamenta deputātu uzdotajiem jautājumiem. Mēs redzam, ka tiek pārkāpts visdažādākās tiesības. Nesargāt cilvēku tiesības tiek pārkāptas sieviešu tiesības, komerc aktivitāte. Runa ir par 400 tūkstošiem eiro vai Katrā ziņā lielas summas apgrozās pāri robežai. Mēs 4 miljoni īstenībā ir šīs darījuma summas. Mēs nezinām, cik kilogramus šīs sievietes pārnēsā, bet tur ir iesaistīts lielas summas, milzīgs sloks pašām sievietēm. Un nav šaubu, ka iesaistītās personas, eh, nu, tur ir nopietnas jautājums, kas ir jārisina ar Eiropas komisijas līdzdalību, un gal galā mēs vēlamies arī cieņu, ir tīpaši attiecībā uz sievietēm. Jā, mūsu sekretariāts piefiksē visas jūsu prasības un noteikti reaģēsim. To mēs skatīsim. Urbāna Krespo kungs. Jā, paldies. Es vēlētos pievienoties kolēģiem, kas jau pauda savu neapmierinātību. Es esmu arī viens no līdzautoriem šim jautājumiem, un tas ir vienkārši nepieņemam, ka mums nav nekādas atbildes. Tas ir vienkārši cieņas trūkums. Tīpaši liela necieņa tas, tā ir pret šīm sievietēm, kas cieš no šīs situācijas. Tas ir šausminoši, ka cilvēki ir gājuši bojā, divas sievietes pēdējo dienu laikā ir mirušas. Un nekādas reakcijas. Tiek viennozīmīgi pārkāptas pamatiesības, cilvēktiesības, robežu šķērsošanas punktā Eiropas Savienībā. Uh, loģiskākais būtu noskaidrot, kas noticis. Nu, nav pietiekami dzirdēt, mums nepietika laika, mums ir nepieciešams atbildes uz jautājumiem. Izskatās, ka mums ir nepietiekamas uh, Eh, saiknes ar eh, Marokas valdību, tāpēc nav atbildes, vai šeit ir kāds komerci intereses, eh, un tāpēc mums nav atbildes, vai kāds īsti ir iemesls. Florins, es, Marina, mēs esam jūsu uzmanībai darījuši zināmu faktu, ka šīs sievietes cieš un ir nepieciešama atbilde ir acīm redzot Lūcas e, e, robežu ķēsošanas punkts jāslēdz. Tur notiek šausminošas darbības, briesmīgi cilvēktiesību pārkāpumi, Marokas žandarmērija un Spānijas civilā gārda izskatās, kas sadarbojas šajā jautājumā vai vienkārši piever acis, un mēs nezinām, kas īsti notiek. Komisija nav atbildējusi. Jo kā gan var šīs sievietes uzskatīt par darbiniekiem, par strādājušiem, ja tur notiek tik acīm redzam cilvēktiesību pārkāpumu? Šim jautājumam vēlreiz ir jānonāk darba kārtībā šajā komitejā un jājautā, kāpēc, kāpēc mums nav atbildes. Mums vajag tiešām skaidru atbildi. Sí, con toda brevedad me sumo a las protestas. Lopes Agilār kungs. Jā, arī es vēlos pievienoties runātājiem par šo jautājumu. Ja klāt būtu vairāk deputātu, tad daudzi sūdzētos Bet tas, ka tas notiek rīta sesijas noslēgumā, nav tik daudz deputātu vairs, bet mēs dzirdam daudz sūdzību un šī situācija nav pieņemama. Mēs runājam par cilvēktiesību pamatiesību pārkāpšanu uz Eiropas Savienības robežas. Un pats fakts, ka komisija vairāk kārt ir lauzusi savu solījumu, kuru devis Junkera kungs, ka tiks uzlabota saziņas kvalitāte starp parlamentu un komisiju, ka vēz, uz vēstulēm un jautājumiem tiks sniegtas atbildes, tas nenotiek sistemātiski pie tam. Un tā ir viena no parlamenta tiesībām saņemt atbildes. Mēs veicam leģislatīvu darbu. Šāda informācija mums ir nepieciešama, mums ir arī jāizteno politiskā kontrola par komisiju, un komisija ir pienākums atbildēt uz mūsu jautājumiem. Nevis ar kaut kādu formālu rutīnu atrakstīšanos, bet mēs vēlamies atbildes pēc būtības, kvalitatīvas, tas ir absolūti nepieciešams bet mēs saņemam īsas, tukšas atrakstīšanās eh, atbildes, kur nav nekāda satura, un tas nevar tā turpināties. Mēs nevaram turpināt saņemt šādas atbildes no komisijas. Es vēlējos pievienot eh, savu balsi eh, tiem, kas sūdzējās. Ir jābūt oficiālai sūdzībai, un tas, ka nav bijusi atbilde, ir absolūti nepieņemami. Un tās atbildes, kuras mēs saņemam laicīgi, arī bieži vien ir absolūti nepieņemamas, tukšas, bez jebkāda satura. Un ir pienācis laiks beidzot atrisināt šo situāciju. Mēs runājam par ļoti svarīgiem uh, jautājumiem, noteikumiem, bet bieži vien saņemam atbildes, kas absolūti nav saistītas ar konkrēto jautājumu, īsti pat nesniedzot nekādu atbildi pēc būtības. Es runāju par šo jautājumu atsevišķi, bet kopumā tā arī ir nopietna problēma. Pilnīgi klajā noteikumu pārkāpšana. Yeah, Es pilnībā piekrītu jums, Gomeša skundze. Uzvāršu portugāļu valodā. Piekrītu saviem spāņu kolēģiem, kas uzdev šos jautājumus. Un arī es pievienojos ļoti kritiskajiem komentāriem attiecībā uz komisiju, kur Lopes Agilārkungs pauda. Paldies! Nedomāju, ka jūs vēlaties eh, pievienot. Jūs vēlaties kaut ko sacīt? Komisija, lūdzu. Jā, priekšsēdētāji. Vēlējos tikai sacīt, ka mēs ņemam vērā dzirdēto kritiku, kā jau es norādīju, mēs nevarējām iekļauties termiņos, lai atbildētu uz šo jautājumu, bet priekšsēdētājs apstrīdu to, ka tas balstītos uz eh, cieņas trūkumu, kas komisijā ir pret Eiropas parlamentu. Rakstisko jautājumu skaits ir ļoti liels, kas tiek adresēts Eiropas komisiju, un lielākajā daļā gadījumu termiņi tiek ievēroti. Var, protams, diskutēt par kvalitāti, varbūt e, gan attiecībā uz jautājumiem, gan uz atbildēm, bet es apstrīdu to, ka tas būtu cieņas trūkuma dēļ. Šoreiz tas bija ļoti lēnu iekšējo procedūru dēļ. Es e, nestāstīšu jums visu par aizkulisēm, bet cieņas trūkums pret e, Eiropas parlamentu tas noteikti nav. Labi, paldies, kolēģi! Esmu pārliecināta, ka piefiksējām jūsu sniegtās atbildes. Komitejas priekšsarētais risinās tālāk šo jautājumu Es domāju, ka tas noteikti vēlreiz tiks iekļauts uh, mūsu darba kārtībā. Ar to slēdzam mūsu sanāksmes rīta sadaļu. Labu apetīti pusdienās, turpinam trijos pēcpusdienā.